to sveicu šeit Mirak Topolane kungu, kas ir padomas priekšsādātājs un ir ieradies Eiropas parlamentā. Esiet laipni sveicināts pie mums Eiropas parlamentā. Tāpat arī vēlos arī sveicināt um, Barozo kungu komisijas priekšsādātāju. Cienītie kolēģi, cienītās um, kolēģis, mēs zinām, ka Čehijas prezidentūrā apzinās cik nopietns ir šis uzdevums. Un eh, Topoloņa kungs ir patiešām gan intelektuālā, gan emocionālā veidā jau mūs ļoti aizkustinājis. Ar to pašu faktu, ka jau tagad pārdzīvojuši komunismu gadus, viņi ir ieņēmuši augstu amatu un vada Eiropas Savienību. Pirmā no bijušām padomu bloku valstīm tā bija Slovenija un tagad tā ir Čehoslovākija, ir eh, Čehija, kas eh, pārņēmusi Eiropas Savienības vadību. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es vēlos apstiprināt, ka mēs Eiropas parlamenta vārdā pilnībā atbalstam Čehiju savās uzstādījumos un vēlu, lai tā patiešām būtu ļoti veiksmīga prezidentūra. Un dodu vārdu jums, Topalaņa kungs, lai jūs varat uzrunāt Eiropas parlamentu. Un vēlreiz sveicu jūs Eiropas parlamentā. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského parlamentu godājamie deputāti parlamenta priekšsēdētāja kungs komisijas priekšsēdētāja kungs esmu ieradies šeit pirmo reizi kā Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs Čehijas Republika pārņēma e- Eiropas Savienības vadību no Francijas. Es uzskatu šo pārņemšanu par ļoti simbolisku. Francija spēlē ļoti svarīgu lomu Čehoslovākijas dzimšanā. Un uh, ir arī vēsturiska saistība caur Kārli IV. Un par to liecina arī Prāgas Kārļa universitāti, kas ir viens no slavenākajiem Eiropas univers... Uh, zinību centriem, kas ir arī modelēts pēc Sorbonas parauga. Mēs esam pateicīgi Francijai par sniegto atbalstu tieši Čehijas republikai, kā arī universālo vērtību tālāk virzīšanā. Tā nav vienīgā līdzība, kas mums ir starp šīm divām universitātēm. <clears throat> Mēs uzskatām, ka arī šī varas pārņemšana Eiropas Savienībā ir simboliska. Un nav nejaušība, eh, ka es sāku savu runu <clears throat> minot kā piemēru šo viduslaiku vadītāju vai valdnieku, lai ilustrētu līdzību starp mūsu vērtībām. Kārlis IV arī nevarēja pieturēties pie šauras nacionālistiskas pozīcijas. Arī viņam nācās ņemt vērā visu plašo notikumu spektru, un šādā ziņā mēs varam teikt, ka Eiropas Savienība šodien arī seko šim viduslaiku modelim Un uh, arī šodien mēs cenšamies ievērot kopējo morāls kodeksu, mēs cenšamies arī veidot vienotu tiesisko bāzi, mēs cenšamies um, izvairīties no Eiropas kļūšanas par birokrātisku un tehnisku valstu savienību, mēs cenšamies veidot universāls noteikums, kas apmierinātu mūs visus šeit likums stāv pāri individam, un tādā situācijā nav svarīgs, cik liels ir valsts izmērs, galvenais ir, ka mēs spējam apmierināt kopējās mūsu idejas. Prezidentūras <clears throat> nolūks nav ne virzīt savas intereses, ne arī uh, atbalstīt kādu atsevišķu interesu kopumu. Mums ir vienkārši jāinspirē diskusijas, un tā šodien es pārstāvu Čehijas, eh, es nepārstāvu Čehijas republiku, es esmu Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs, pārstāvu Eiropas Savienību, un tas, ko klāstīšu, ka mūsu programma nākamajiem sešiem mēnešiem, tas nav mans personiskais viedoklis, tas ir Čehijas, arī nav Čehijas valdības viedoklis, bet eh, tas ir visu 27 Eiropas dalībvalstu viedoklis, kas ir arī apkopots Eiropas, Eiropadomas secinājumos. Jūs esat tieši ievēlēti deputāti. Protams, jums ir tiesības rakstīt man un arī uzdot dažādas jautājumas, un es labprāt jums skaidrošu Čehijas pozīciju, bet tas nav tas pats svarīgākais. Eiropas padome ir nacionālo interešu arēna. Šī padome ir veidota līdzsvarojot dažādas Eiropas demokrātijas aspektus Mūsu loma, mūsu uzdevums ir meklēt kompromisu, meklēt eh, kopsaucējs, un es arī vienmēr turpināšu aktīvi cīnīties par tieši šādu virzību. E, bieži vien saka, ka Čehi ir neapmierināti ar visu, ka mēs sūdzamies, <clears throat> ka mēs eh, nepārāk sūkstamies, ka mēs uzskatām, ka mūsu valsts ir priekšā visiem, bet eh, mēs negribam piekrist šādai kritikai. Tāpat kā pirmais prezidents Masarekungs, arī es esmu gatavs atkārtot, ka eh, mēs esam patiesi Eiropeiska valsts. Čehija vienmēr ir vēlēsies atrasties paneiropas kontekstā, sekojot eh, arī citu valstu attīstībai un ievērojot visu Eiropas intereses. Masareks pirms simts gadiem rakstīja par Čehu jautājumu. Mūsu nacionālā literatūras atzīšana ir notikusi vienlaicīgi ar atzimšanu visās Eiropas valstīs. Un tas nozīmē, ka mūsu atzimšana nav bijusi izolēta, un tas nav bijis tikai brīnums, ka tas īstenībā ir loģisks notikums, kas atbilst Eiropas attīstībai kopumā. Es uzskatu, ka šie vārdi ir patiesi arī šodien. Šodien, kad Eiropas Savienība meklē jaunu seju Eiropai, tādu seju, kur būtu atspūgļoti gan tradicionālie vaipsti vai Eiropas vērtības, un kur būtu arī ņemts vērā 21. gadsimta idejas. Šī Eiropas Savienības sēja atbilst Eiropas Savienības moto daudzveidība vienotībā. Un tāpat kā 19. gadsimtā, eh, kad Čehi piedalījās šāda veida diskusijā kā neliela valsts, arī šodien mēs esam gatavi to turpināt, bet tikai mēs tagad neesam vieni, mēs esam vienoti un esam Eiropas ģimene. Uh, Es ceru, ka mēs varēsim arī to apstiprināt eh, nākamajos sešos gados, sešos mēnešos atvainojos. Mūsu termiņš ir ļoti nozīmīgs. Eh, šogad mēs atzīmējam piecgadi eh, kopš pirmās lielākās Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gadā. Tas tiešām liecina par Eiropas projekta vienotību un arī 20 gadi kopš dzelzs priekškara krišanas. Pēc šī priekškara krišanas bijušās padomu bloku valstis iegāja demokrātijas joma. Un arī 2009. gadā paies 30 gadi kopš pirmām Eiropa parlamenta vēlēšanām. Eiropas Savienības institūcijas veido trīs stūrus, un tieši šajā trīs stūri mēs uzskatām, ka parlaments ir leģitīmās attīstības avots, jo Eiropas parlaments ir vienīgais vēlētais orgāns. Sekojot demokrātiskā deficīta samazināšanas idejām, arī parlamenta pilnvars pakāpeniski palielinās. Un tad vēl 60 gadi kopš NATO dibināšanas arī tiek atzīmēti šodien, šogad. NATO ir pati svarīgākā transatlantiskā alianse Šī alianse norāda arī saiknes drošības jomā, kā arī apstiprina Eiropas civilizācijas vērtības abās Atlantijas pusēs. Šogad eh, būs ne tikai svarīgas gadadienas, bet arī gads, kad mēs tiksim galā vai centīsimies tikt galā ar svarīgiem izaicinājumiem. Pirmkārt, institucionālie jautājumi. Eiropas starptautiskā loma tiek pārbaudīta, vēl joprojām neatrisināts ir Grūzijas konflikts, arī situācija tuvjos austrumos sāsinās un visbeidzot jāsaka, ka drošība ir atkal ļoti svarīgs jautājums. Tieši tāpat kā Francijas prezidentūras laikā, arī tagad mums ir jācenšas risināt šos izaicinājumus, un, protams, vienmēr var būt arī kādi jauni pārsteigumi. Eiropas Savienības ilgtermiņa darba kārtība nav atkarīgi tikai no prezidējušās valsts. Eh, ko mēs varam izvēlēties, tās ir prioritātes. Un šodien esmu gatavs jūs iepazīstināt ar mūsu prioritātēm. Mūsu primārais uzdevums ir darīt tā, lai šīs prioritātes neatspogļo tikai Čehijas uzskats, bet lai tās arī atspogļot Eiropas Savienības kopējo attīstību, lai šīs prioritātes arī atspoguļotu idejas un pozīcijas, kas nāk no dažādām dalībvalstīm. valstīm. Mēs centāmies rīkoties pēc konsensa principa, mēs negribam konfrontēties. Un, lai gan ne visi man piekritīs, ne visi varbūt pieņems mierbalsīgi šīs prioritātes, tomēr es ceru, ka ik viens no jums atradīs vismaz kaut ko šajās prioritātēs, kas jums būs tuvs un saprotams. Čehijas republikai šis laiks ir arī iespēja iespēja vērst uzmanību uz tām jomām, kur mēs varam sniegt pievienoto vērtību. Un kas te būtu šīs jomas, kur mēs varam sniegt šo vērtību? E, kā valsts, kas ir atkarīga no gāzes un naftas importa un kā valsts, kā piedar pie, kas piedar pie bijušā padomu, mēs ļoti labi, labi saprotam, ko nozīmē drošība drošība ietekmē ne tikai ekonomiku, bet e, šeit ir svarīga loma arī ir brīvai ārlietu politikai. Mums ir pieredze darbojoties un dzīvojot totalitārisma režīmā, tāpēc mēs augsti vērtējam mūsu dalību šajā kopienā. Mēs uzskatām, ka mums ir jāstiprina mūsu saiknes ar tiem, ka tām valstīm, kas ir palikušas vēl ārpus šīs savienības. Un tāpat kā Francija, kas darbojās vidusjūrā, arī mēs gribam pārliecināt Eiropas Savienību par to, cik svarīgi veidot partnerību ar austrumu valstīm. Tad vēl mūsu pieredze arī noregulējot banku krīzes sekas 90. gados. Eh, pateicoties banku institūtu stabilizācijai 90. gados, mēs šodien esam to varstu, valstu vidu, kur nav nepieciešams izpirkt bankas, kuras ir skārušas eh, finanšu krīzes sekas. Vēl eh, Čehijas prezidentūra rīkosies secīgi. Mēs turpināsim tās idejas, kas jau ir aizsāktas Eiropas Savienībā. Uh, Mūsu prezidentūras moto ir Eiropa bez barjerām, un apakšnosaukums būtu Eiropa ar likumiem. Un tas savukārt eh, iegūst jaunu nozīmi mūsdienās, mūsu satraucošajā periodā. Mēs eh, gribam, lai Eiropa stiprina savu potenciālu, lai mēs varētu arī uzvarēt gan politiskajā, gan ekonomiskajā sacensībā, eh, kas kļūs aizvien asāka krīžu periodā. Mūsu potenciāli attīstībai traucē vairākas iekšējās barjeras. Šeit es runāju par pēdējiem šķēršļiem, eh, kas neļauj pilnībā iznot četras pamatbrīvības Eiropas Savienībā. Es runāju par ne, nevajadzīgām administratīvām šķēršļiem uzņēmumu attīstībā. Nav arī saiknes starp energotīkliem. No otras puses, Eiropa, bez barjerām nevarētu būt Eiropa bez, bez noteikumiem. Mums noteikti ir jāaizsargā no vienas puses, un otrs puses ir jāvēršās pret nelegālām aktivitātēm, kas apdraud Eiropas Savienības drošību. Šī skaidrā barjeru definīcija mums ļaus spēlēt aktīvāku lomu, nojaucot iekšējās barjeras tādas kā, piemēram, tas, kas pastāv iekšējā tirzniecībā, rezultātā mums ir jāizmanto labāk savas salīdzinošās priekšrocības. Čehijas republika centīsies izpildīt trīs galvenos mērķus vai uzdevumus mūsu prezidentūras laikā, un tie ir sekojošie trīs e - ekonomika, enerģētika, Eiropas Savienība pasaulē. Nedaudz varbūt pārspīlējot šie trīs E ir pārveidojušies par D, par G, diviem G, gāzi un gaza. E, Fizikā E apzīmē enerģiju. Un G ir gravitācijas pātrinājums. Un abi šie, abi šīs vērtības ir ļoti svarīgi lielumi. Protams, es varētu runāt stundām par katru prioritātu atsevišķi, tomēr es uzskatu, ka mūsu prezidentūras Eh, līdzinājais rezultāts jau kaut ko pierāda. Ja tagad jau ir 14. janvārs, esam vadījuši Eiropas Savienību jau divās nedēļās, esam jau paguvuši atrisināt sarežģīto problēmu ar eh, Krievijas gāzes piegādēm. Mēs esam panākuši, zinām, vienošanos starp divām strīdā iesaistītām pusēm. Mēs esam vadījuši arī Eiropas delegāciju uz to austrumu konfliktu zonu esam panākuši arī pirmos panākumus, atklājot komentāros koridors, kas nodrošina šīs piegādes gazas joslā. Eh, visi šie laiki ir ļoti sarežģīti. Arī iekšā, iekšā valstī mums ir bijusi sarežģīta situācija. Mums ir bijušas arī pārmaiņas valdības struktūrā. Mums uzbrūk ļoti brutāli arī opozīcijas pārstāvji opozīcija cenšas apdraudēt, iedragāt Čehijas prezidentūras darbu. Viņi ir paņēmuši tā kā Čehijas ārlietu politikas aspekts kā ķīlu. Bet tagad eh, dažos vārdos par atsevišķām jomām detalizētākā formā. Pirmkārt, ekonomika. Eh, Čehijas prezidentūra eh, centīsies panākt pilnu G20 secinājumu īstenošanu no novembra 2000. gada, kā arī mēs centīsimies decembra Eiropadomu secinājumus īstenot. Galvenais priekšnocījums ir izvairīties no protekcionisma, no pārliekas regulēšanas. Mums ir jāievēro mūsu noteikumi. Eiropas Savienība nedrīkst sevi aizvērt visai pasaulē, mums ir jābūt atvērtiem. Un šai brīdī es gribētu izmantot Džožefa Dola vārdus no IPP e frakcijas citai esošā ekonomiskā krīze nav kapitālismu sagrāve, bet drīzāk uh, politisko kļūdu rezultāts, kā arī uh, likumu trūkums finanšu tirgū. Citāta beigas. Tad prioritāte mums vajadzēs pārskatīt direktīvu par uh, kapitāla adekvātumu, tad pabeigsim sarunas ar par um, apdrošināšanas direktīvu, tālāk uh, reitinga aģentūru aktivitāšu direktīva, centīsimies uh, pārskatīt regulu par maksājumiem Eiropā un visbeidzot strādāsim ar uh, ceļa kartes īstenošanu, kurs, kas nāk no ekonomiskās un finanšu padomas Mēs e, cenšamies arī izmantot tās iespējas, ko dod esošā likumdošana, centīsimies pilnībā izmantot esošo noteikumu potenciāli. Tikai ekonomiski spēcīga un ietekmīga Eiropas Savienība varēs droši piedalīties globālās apritēs, tirzniecībā, vidas jautājumu risināšanā, drošības jautājumu risināšanā. Prezidentūrai ir jācenšas arī īstenot Eiropas ekonomiskās atjaunošanās plānu. Mums ir arī jādarbojas saskaņā ar Lisabonas stratēģiju, jācenšas īstenot ilgtermiņa struktūra reformas. Un tam piemērs ir kopējā lauksēmniecības politika. Eko noteikumu noteikšana visām dalībvalstīm tiešo maksājumu jomā. Un tas attiec gan uz maksājumu summu, gan arī uz tiešo maksājumu izpildes sistēmu. Mums ir jāņem vērā šīs jautājums, kad tu, de, nu, debatēsim par lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Tālāk jādomā, kā aizsargāties no krīzes, jāpaukstina konkurētspēja, un kā jau es minēju, mums ir jādomā par četru pamatbrīvību pilnīgu īstenošanu. No šeit es vēl pieliku klāt piekto brīvi - brīvas zināšanu kustību Un e, tas ir atkal saistīts ar e, tām viduslaika universitātēm, kuras es pieminēju savas uzrunas sākumā. Mums vajadzētu uzlabot regulējumu, vajadzētu samazināt e, noteikumus, šķēršļus uzņēmumiem, noteikumu nastu. Un šeit arī Čehija ir gatava darboties ārlietu tirzniecības jomā. Prezidentūra eh, gribēs atjaunot Pasaules tirzniecības organizācijas sarunas. Mēs darīsim visu, lai tālāk virzītu Dohas raundu izpildi. Tas mums dos ilgtermiņa priekšrocības. Eh, tad sarunas atkal ir apturētas mēs cenšamies tomēr atbalstīt daudzpusēju tirniecības eh, regulējumu pasaules tirniecības organizācijas ietvarā un nedrīkstam aizmirst arī investīcijas izglītībā, inovācijās, zinātne. Arī šeit ir jāmazina administratīvais loks un šeit ļaujiet man citēt, kādus Mārtiņu Šulcu sociālgrupas pārstāvi. Eiropa nevar veiksmīgi konkurēt ar citiem Eiropas reģioniem sociālo standartu un zemo algu ziņā. Mēs varam konkurēt tikai eh, sociālo inovāciju ziņā, arī kompetences, cilvēku kompetences zināšanu ziņā. Tātad citāta beigas. Tālāk otra prioritāte - enerģētika. Otrā prioritāte, tāpat kā pirmā prioritāte, arī labi iedars esošajā kontekstā Šis jautājums ir pat vēl aktuālāks un asāks šobrīd. Globālā krīze var vājināt Eiropu īstermiņā, bet energopiegāžu trūkums varētu sagraut ne tikai mūsu ekonomiku, bet arī drošību, un Čehijas prezidentūra turpinās darboties pie energopiegāžu drošības nodrošināšanas. Energodrošības jomā mums ir trīs dimensijas prātā. Pirmkārt, vajadzētu pabeigt otro strateģisko energopārskatu, kur ietver, ietverts ir arī vidējā termiņa energopieprasījuma analīze. Mēs centīsimies identificēt attiecīgās infrastruktūras projekts. Tad mēs koncentrēsimies uz minimālo jēlnaftas krājumu direktīvas jautājumu. Mēs mēs centīsimies palielināt no 90 līdz 120 dienām šo rezervju krājumu. Un tālāk eh, Transeiropas energotīkli arī, kas ir daļa no likumdošanas paketes par energo piegādes drošību, un šī pakete arī tika apstiprināta pagājušajā gadu novembrī, tāpat kā zaļā grāmata par energotīkli. Vēl svarīgi ir arī stiprināt infrastruktūru Eiropas Savienībā ieskaitot arī eksistējošas pārobežu saiknes, kā arī jaunas savienojumus starp NRO tīkliem būtu jānodrošina. Šeit mēs ceram uz parlamentu atbalstu. Un mēs centīsimies arī diversificēt gan piegādes, gan transporta ceļus. Ir skaidrs, ka Nabuko cauruļvats ir augstākā prioritāte. Un mums ir jācenšas arī diversificēt energo piegāžu kompleksu. Ir arī kodolenerģija, kas ir vajadzīga, mums ir jādomā, kā investēt jaunās tehnoloģijas. Tālāk, kā nodrošināt energo piegāžu drošību praksē. Šeit ir jāpiemina šis līgums, ko mēs noslēdzām ar Ukrainu un Krieviju. Mēs cenšamies ievies elementāru caurskatamību attiecībās. Gribam veicināt, lai Ukraina un Krievija paraksta vienu tekstu, kas nodrošinās piegāžu drošību Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā tagad ir jāpieņem lēmumi vajadzētu novērst šādu krīžu atkārtošanos nākotnē, jo tās tiešām ietekmē dalībvalsts. Mums ir jāpalielina caurskatamība eh, dabasgāzes jomā. Eh, vajadzētu diversificēt gan piegādes ceļus, gan arī piegādātājs, vajadzētu arī energo eh, šo komplektu diversificēt. Jādomā arī par drošas kodola enerģētikas attīstību un ir jāsaprot, ka infrastruktūras veidošana Eiropas Savienībā ir priekšnoteikums efektīvi gāzes tirgus veidošanā. Runājot par tirgus infrastruktūru, ir labāk jākoordinē mūsu pārvades sistēmas Mēs cenšamies veidot vienotu elektroenerģijas tirgu, arī gāzes tirgu. Mēs eh, domājam par to, kā pabeigt būvēt trūkstošās daļas šajā vienotajā infrastruktūrā, tāpēc vēl divas direktīvas un divas regulas ir jāpabeidz. Tas ir par gāzi un par elektrību. Šo dokumentu mm, mērķis ir pabeigt gāzes un elektrības tirgus eh, liberalizāciju. Un nākamais mērķis ir veidot aģentūru, kur, kur kooperētos energoregulātori. Tālāk energoefektivitāte. Šeit Zviedrijas prezidentūra ir deklarējusi savu gatavību turpināt šo darbu, jo mēs darbojamies prezidentūra trijo formātā un um, Zviedrija turpinās strādāt ar enerģijas jautājumu. Mūsu otrā prioritāte saucas um, enerģētika, bet tā ir saistīta ar vides un klimata politiku. Mēs uh, centīsimies arī eh, darboties pie, pie, pie samazinājuma limitiem, kas ir paredzēti pēc 2012. gada, iesaistot arī Ķīnu un citas valsts. Mēs centīsimies panākt arī konsensu, un tas ir paredzēts šī gada beigās Kopenhāgenā. Šādā ekonomiskā krituma kontekstā, piegāžu krīzes kontekstā mums būs nepieciešams harmonizēt arī vides eh, kritērijus ar drošības un drošu piegāžu kritērijiem sākot ar šo gadu, vai arī šī gada sākums, mums liek domāt, ka mēs varam gaidīt arī kaut ko negaidītu. Arī attiecības sāzināšanās starp Izrēlu un Hamas prasa ne tikai aktīvu pieeju no Eiropas Savienības, bet prasa arī koordinētu attieksmi, darbojoties ar globāliem un reģionāliem mm, spēlētājiem. Šo sadarbību mēs nepanāksim bez eh, Palestīnas iesaistes ņemot vērā, ka pašpārvalde ir arī pilnīgi atsevišķa neatkarīga valsts, kas e, spēj nodrošināt, dot savu atavu drošībā. Diplomātiskā jomā Eiropas Savienība ir jāturpina uzlabot Palestīnas infrastruktūra, ir jāatbalsta Palestīnas pašpārvalde. Un mēs gribam izmantot arī labās attiecības, kas mums ir ar abām šīm valstīm - Palestīnu un Izraelu. Bet bez savstarpējas uzticības miers tuvējos austrumos nav iespējams. Es jau pieminēju arī austrumu partnerību un Gruzijas krīze parādīja, cik ārkārtīgi svarīgi ir, lai Eiropas Savienībai būtu stratēģija šajā reģionā. Austrumu dimensijas padziļināšana, tas nozīmē sadarbība tādām valstīm kā Ukraina un tāpat arī ar Kaukās valstīm Tātad šī dimensija ir uh, ne tikai morāli, bet praktiski ārkārtīgi svarīga. Mums ir nepieciešams uh, dažādot uh, savā ārējo tirzniecību un energopiegādes avots. Tālāk, runājot par transatlantiskajām attiecībām, ir skaidrs, ka šīs attiecības ir jāstiprina un jātīsta, un pretējā gadījumā Eiropas Savienība nevarēs būt spēcīgs globāls spēlētājs. Un Tālākā nākotnē mēs e, noteikti sadarbosimies arī ar ASV jauno e, administrāciju klimata enerģētikas e, jomā un liksim uzsvar arī uz sadarbību ar trešajām valstīm, tādām kā Afganistāna, Pakistāna, Krievija un Tuvēja tuvē Austrum. Runājot par mūsu situāciju, par mūsu pozīciju pasaulē, tā būs ārkārtīgi svarīga mūsu nostāja būs ļoti svarīga attiecībā uz partnerības nolīgumu ar Krieviju. Pieredze rāda, ka Eiropas Savienībai jābūt vienotai, un mums ir jāizprot Krievija un jāveic kopīga analīze, un tāpēc mēs uh, izmantosim visas zināšanas, kādas mums ir attiecībā uz Krieviju. Uh, Čehijas prezidentūras laikā tiks turpināts arī sarunas ar Rietumbalkānu valstīm un Turciju par iestāju Eiropas Savienībā. Rietumbalkānu valsts nedrīkst aizmirst ekonomisko problēmu ēnā. Horvātijas sakarībā mēs darīsim visu iespējamo, lai varētu arī Horvāti iekļaut Eiropas Savienības saimē. Un es domāju, ka Horvātijas eh, iestāja Eiropas Savienībā būtu ārkārtīgi būtiska mieru uzturēšanai eh, Balkānu reģionā. Eh, Čehijas prezidentūra turpinās strādāt arī pie dienvidu dimensijas un centīsimies uzlabot attiecības ar partneru valstīm šī projekta ietvaros. Mēs stiprināsim arī saiknes ar Izrēlu un centīsimies panākt mieru tuvējos austrumos un pašreizie dramatiskie notikumi nedrīkstētu mūs novirzīt no šī mērķa. Tie tikai vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir rast mierīgu risinājumu. Un visbeidzot Eiropa pasaulē, kas nav mm, mazāk svarīga prioritāte kā iepriekšējās. Mums ir nepieciešams nodrošināt iekšējo drošību. Mēs zinām, ka uh, pastāv drošības draudi mūsu robežām un mūsu drošības telpa. Uh, Tā ir visu mūsu kopīgā interese, jo tā skar visu Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Tālākie soļi ir nepieciešami Schengens līguma paplašanāšanai, sadarbībai, muitas un krimināla tiesību jautājumos. Mēs zinām, ka vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas arī radīs tādu saspringtāku atmosfēru šajā likumdošanas procesā. Uh, Mums tāpat ir nepieciešams sākt diskusijas par Eiropas komisijas e, jauno modeli, un e, Čehijas prezidentūrai vajadzēs turpināt dialogu arī ar īriju par Lisabonas līgumu nākotni, un es domāju, ka ir nepieciešams veikt šīs sarunas delikāti un respektējot īrijas uh, pilsoņu suverenitāti. Ja Čehijā notiktu referendums par Lisabonas līgumu, tad es domāju, ka arī Čehijas republikā nebūtu pozitīvs balsojums, un tāpēc ir jāroda risinājums, ko lielākais vairākums no mums varētu pieņemt. Sākumā es teicu, ka Čehijas eh, jautājumi ir arī Eiropas jautājumi. Un kāpēc energo jautājums ir tik svarīgs eh, mūsu identitātes nospraušanai? Eiropa šobrīd eh, piedzīvo īpašu laiku, un mūsu prezidentūra piedāvās Eiropas Savienībai Čehijas 200 gadu vēsturisko pieredzi un tādējādi dos tās devumu šajā darbā. Čehu filozofs Vaclavs Kričī pirms 70 gadiem izteica sekojošas domas. Mēs neuzskatām, ka Čehija atrodas pašā Eiropas centrā geogrāfiskā izteiksmē, bet vairāk gan garīgā un uh, kultūrālā izpratnē mēs e, jūtamies, ka Eiropas nācijas ir mums apkārt un mēs esam to vidū, ja ne geogrāfiski, tad garīgi mēs to izjūtam, tāpēc ka kultūras ziņā mēs esam ļoti tuvi. Ar to es beidzu šo citātu un es domāju, ka ar šādu iedvesmu vajadzētu arī uzsākt 2009. gadu, kad uh, Eiropas uh, ietvaros Čehijas uzdevums ir uh, veikt tālāk iesāktās uh, sarunas. Herr Präsident des Europäischen Rates, wir danken Ihnen für Ihren. Es pateicos jums par jūsu ļoti visaptarošo ieskatu un vēlu jūsu prezidentūrai vislabu izdošanos. Un dāt vārds komisijas priekšsādātājiem Rozokungam. Priekšsādātāja kungs, padoms priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. 2009. gada pirmās dienas ir ļoti aktīvas. Nākošie seši mēneši būs pārbaudījums Eiropas Savienība. Eiropai būs jāpierāda sava apņēmība pilsoņu priekšā, uzņēmumu priekšā, kā tā spējas risināt, pārvarēt šo ekonomisko krīzi. Eiropai būs jāpierāda sava solidaritāte šajos ārkārtas apstākļos. Tādos apstākļos, kad tika pārstraukta gāzes piegāde, šo situāciju mēs izjutām, nu pat Eiropai arī uh, ir jāparāda sava uh, spēja risināt uh, starptautiskos uh, konfliktus, un uh, mēs zinām, cik uh, sāsnās konflikts izvērsies Gazā. Uh, ciešā sadarbībā ar Čehijas prezidentūru mēs strādāsim. Es gribu sveikt uh, Tapalāne kungu un viņu komandu. Es vēlu viņiem visiem uh, veiksmi, vēlu viņam veiksmi vadot. Uh, Uh, šo padomu, un uh, mēs esam pārliecināti, ka uh, Čehija noteikti spēs veikt šos ļoti svarīgos uzdevumus. Mēs sadarbosimies ar Čehijas prezidentūru un parlamentu, un komisija šajā periodā demonstrēs, ka mēs esam uzdevuma augstumos. Kopā šo sešu mēnešu laikā mēs varēsim parādīt pilsoņiem, kāpēc Eiropa tik ļoti nepieciešama šodien. Mēs varēsim parādīt Eiropiešiem, kāpēc viņiem ir tieša uh, ieinteresētība uh, arī piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās un ievēlēt savus pārstāvis. Parādīsim, kāpēc uh, Eiropai ir nepieciešama demokrātija un efektivitāte, kā to paredz arī Lisabonas līgums, un kāpēc Eiropai vajadzētu izmantot šo līgumu un iegūt no tā, un kāpēc mums vairāk kā jebkad ir nepieciešams, lai visas dalībvalsts apstiprinātu Lisabonas līgumu. Mums uh, ir tāds pamatīgs pamats. 2008. gada Eiropas Savienība pierādīja, ka tā spēja pieņemt sarežģītus lēmumus, ka eh, sabiedrība līdzdarbojas. Eh, klimatiskā un energo paketa, manuprāt, eh, parāda Eiropas vīziju un skatījumu, un mums ir nepieciešams virzīties un uh, decembrī panākt starptautisku vienošanos šajā jomā. 2008. gadā Eiropas Savienība arī pierādīja, ka tā spēja piemēroties izmaiņām, tā ātri rada iespējas uh, rēģēt uz finansiālo krīzi un uh, tika izstrādāts arī šis atvesļošanas plāns, lai varētu stimulēt Eiropas ekonomiku. 2009. gadā būs ļoti svarīgi darboties starptautiskā mērogā. Ir jārisina problēmas ar Krieviju uh, un Gruzijas konflikts, un uh, Eiropā ir jācenšas tuvināt uh, abas puses tādā konfliktā kā gazas konfliktā, un tieši pateicoties Eiropas Savienībai ir šobrīd atvērts šis humanitārās palīdzības piegādes koridori Palestīnā. Eiropas uh, Savienība ir uh, iedvesmojusi arī G20 valsts darboties ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, un uh, Uh, mēs esam apņēmības pilni nodrošināt tirgu atvērtību, lai varētu uh, pabeigt uh, Dohas sarunu raundu tirzniecības jomā, un tāpat mums ir arī tūkstošgadus mērķi, un krīze šos mērķus nedrīkstāt apdraudēt. Eiropai jāturpina risināt šos šodienas uzdevumus un mērķus, un es domāju, ka mēs varam viens otram uzticēties. Komisija šī gada laikā turpinās darīt visu iespējamo, lai netiktu zaudēts ātrums, ko mēs ieguvām G20 sanāksmē Vašingtonā. Mums ir jāturpina darīt visu iespējamo, lai varētu reformēt globālā mērogā finanšu sistēmu un mums ir, mums būs īpaši iespēja G20 sanāksmē Londonā un es domāju, ir nepieciešams arī šajā sanāksmē runāt vienā balsī un ir jānor droši vien šī līdera vadība krīzes risināšanā. Komisijai būs vairākas svarīgas iniciatīvas šogad, piemēram, lai regulētu finanšu tirgu funkcionēšanu, lai uzsākt arī jaunu rīcības programmu, tiesību un juridiskā sadarbības jomā, tāpat arī mēs strādāsim pie klimatisko izmaiņu paketes, mēs strādāsim un pārskatīsim arī budžetu. Uh, Mēs ļoti uzmanīgi pievērsīsim uzmanību ekonomiskai un sociālajai situācijai un veiksim attiecīgi visas nepieciešamās iniciatīvas. Eh, ļoti svarīgi priekšlikums šobrīd eh, arī ir jūsu izskatīšanas eh, procesā. Es ceru, ka pateicoties visam šim darbam un Čehijas prezidentūrai mēs varēsim konkrēts dokuments apstiprināt līdz šī sasaukuma beigām. Eh, īpaši svarīga ir sociālā pakete, eh, energo eh, jautājumi, un tātad šīs aktualitātes parāda, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie jautājumi. Tāpat arī telekomunikācija un transporta, ceļtransporta pakete ir ārkārtīgi svarīga. Dāmas un kungi, es gribētu runāt tagad vairāk par energo sektoru un ekonomiku. Tieši šajās jomās Eiropas pilsoņi izjutīs vislielāko spiedienu, un tieši šeit ir nepieciešama izlēmīga rīcība no Eiropas Savienības, un tā var būt nozīmīga. Ir nepieciešams no Eiropas puses uh, pievērst uh, ļoti lielu uzmanību. Jūs zināt, ka šobrīd uh, no, ir sācies šis gāzes strīds starp Krieviju un Ukrainu european union consumers in some member states are still without. Ar... Nav pieņemama šāda situācija, jo dažas Eiropas Savienības dalība valstis joprojām ir uh, cieši no gāzes apgādes trūkuma. Un situācija ir pilnīgi neticama, jo uh, tika parakstīts nolīgums uh, no un abas puses uh, apstiprināja, ka uh, gāze tālāk uh, plūdīs. Uh, Šeit pastāv objektīvs fakts. Eh, Krievija un Ukraina demonstrē, ka tās nespēja uh, pildīt savus solījumus, ko tās ir devušas uh, Eiropas Savienības dalību valstēm. Uh, Gazprom šobrīd nespēja pildīt savas saistības pret Eiropas patērētājiem. Es gribētu dot ļoti skaidru signālu Maskavai un Kievai. Ja Eiropas Savienības uh, veicinātais līgums netiks ievērots, tad Eiropas Savienība aicinās Eiropas uzņēmumus iesniegt šo jautājumu uh, tiesā, un uh, Eiropas Savienības dalībvalsts darbosies uh, koordinātā veidā, lai rastu citus gāzes piegādes un tranzīta uh, veidus. So un mēs pavisam drīz redzēsim, vai ir kāda tehniskais ķeršanās vai arī vienkārši nav politiskās apņēmības pildīt uh, pienākumus. Un gribu vēl konkretizēt. Tātad, ja līgums netiek pildīts, tas nozīmē, ka Krievija un Ukraina vairs netiek uzskatīts par uzticamām uh, partnerēm Eiropas Savienībai energoapgādē. Jebkurā gadījumā komisija nāks klajā ar tālākiem priekšlikumiem uzlabot energodrošību Eiropā pēc tam, kad mēs pēc iepriekšējā izvērtējuma pabeigšanas. Klimatiskās paketes izvērtēšana un 5 miljārdu budžets arī būs ārkārtīgi būtisks. Mēs gribam pateikties Čehu prezidentūrai par atbalstu, ko tā deva lai augstākā līmenī pagājušā Eiropadomē varētu šādu lēmumu pieņemt. Eiropai jārīkojas, lai varētu izvairīties no tā, ka šāda veida situācijas atkārtojas. Gribētu teikt plašāk paraudzīties uz ekonomiku. Zīmes ir tādas, ka ekonomiskā situācija pasliktinās, bezdarbs palielinās, ražošanas apjoms pamazinās. Situācija pasliktinās pirms tā uzlabosies. Mēs nedrīkstam slēgt, slēpt situācijas sarežģītību, bet mēs nedrīkstam arī būt negatīvi un fatālistiski noskaņot. Nepieciešams uh, pareizās stratēģijas, lai risinātu šo krīzi, un ir jāmīkstina tās ietekme uz viss. Uh, ievainojamākām iedzīvotāju grupām un ir uh, jārod izai no krīzes, un es ceru, ka mēs tik tiešām izkļūsim no šīs krīzes. Galvenā prioritāte ir strādāt kopā Atvesļošanas plāns, ko ierosināja komisija un ko apstiprināja arī padome, ir īstā reakcija. Tā paredz pietiekams stimuls, lai varētu mainīt situāciju katrā dalību valstī apmēram 1,5 no uh, procentu no Eiropas Savienības iekšējā IKP ir diezgan liels līdzekļu apjoms, ja to pareizi e, iztērē. Ir jāpanāk maksimāla efektivitāte, panākot daudzus mērķus vienlaicīgi, tātad nodrošinot Eiropas ekonomikas ilgtermiņa ekono, e, konkurētspēju un tāpat laikā e, jāpalēnina, jāapstādina šī lejupslīde. Šeit mēs runājam par krīzi, kas skar visus Eiropas iedzīvotājus, viņu labklājību un arī sociālās sekas šai krīzei ir jāizprot un jārisina. Arī šeit jāizmanto Eiropas dimensija un atbilstoša koordinācija, lai panākt, ka katrai dalību valstī ir pozitīva ietekme un ka tās spēj pozitīvi sadarboties. Lai šo problēmu īstenot, ir nepieciešams prezidentūras atbalsts un dalībvalsts un padomas atbalsts un skaidra šī parlamenta iesaistīšanās. Ātra vienošanās par juridiskiem priekšlikumiem paketē ir jāveic, ir jāpātrina uh, līdzekļu izmantošana arī no globalizācijas fonda. Es runāju jau par šiem 5 miljārdiem līdzekļu, kas nav iztērēti strateģiskiem projektiem. Vajadzētu īpašu uzmanību šajā sakarībā pievērst energosektoram un uh, tīklu starpsavienojumiem. Uh, Krievijas uh, tīkls un tā problēmas norāda, ka mums tik tiešām strateģiski jādomā par uh, energopiegādes uh, iespējām. 200 biljonu eiro into and of course keeping the situation under review. Un, lai mēs tiešām varētu aktuāli visu laiku sikot savu situāciju, mums ir jābūt spējīgiem to izvērtēt un skatīties, kā tā attīstīsies tālāk. Jo šāda īstermiņa situācija mums liek arī domāt par ilgtermiņa attīstības iespējām. Un viens no šādiem attīstības turpmākajiem balstiem būs iekšējais tirgus. Uh, Čehija ir izsludinājusi jaunu lozungu Eiropu bez barjerām, un tas patiešām ir svarīgi. Bet jau kā premjers Topolaneks norādīja, arī es vēlos to pašu uzsvērt. Eiropa bez barjerām pieprasa, lai tiktu iedarbināta un nodrošināta arī spēcīgi noteikumi un likumi, kas katrai dalībvalstī piedāvā vienāds spēles noteikumus. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas integrācijas ieguvumi nāk par labu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Un to mēs varam panākt tikai nodrošinot šo likumu un normu stāšanos spēkā. Kopā prezidentūru un parlamentu mēs ļoti cieši sekosim šo normu īstenošanai. Eiropai vajag brīvību, solidaritāti un drošību, kas nāk par labu visiem eiropiešiem. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies jums, godātais komisijas prezidents! Un tagad dodu vārdu eh, politiskām grupām. Eiropas Tautas partijas vārdā Jozef Dals. Eh, priekšsēdētāji kungs, padoms priekšsēdētāji kungs, eh, komisijas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Čehijas prezidentūra šobrīd saskars ar ievērojamām grūtībām un problēmām, un tā ir uzņēmusies smagu uzdevumu pārvaldīt trīs smagas krīzes. Eh, ekonomiskās sociālās krīzes sekas, eh, pastāv gāzes eh, konflikts un kas ietekmē mūsu kaimiņattiecību politiku, un tāpat ir sācies arī jauns karš tuvējos austrumos. Vienīga attieksme no mūsu, attiek, no mūsu puses ir parādīt solidaritāti un rīkoties koordinētā un noteiktā veidā. Es ar prieku varu konstatēt, ka Čehijas prezidentūra uh, Eh, sadarbojas tieši ar eh, komisiju un ātri un vienoti ir rīkojusies eh, energokonflikta situācijā, tātad beidzot, rodot risinājumu starp Kievu un Maskavu. Mēs nedrīkstam atļauties būt ķīlnieki, mums ir jārīkojas enerģiski un jums ir taisnība, padoms priekšsēdētāja kungs un arī komisijas priekšsēdētāja kungs. Ņemot vērā šīs trīs galvenās prioritātes Jāsaka, enerģētika uh, droši vien būs viens no lielākajiem mērķiem. Ir jānodrošina mūsu enerģētiskā neatkarība un jādažādo energo avoti. Tautas uh, partijas un Eiropas demokrāta grupa un tāpat kā pārējie Eiropas pilsoņi mūs ļoti satrauc uh, šie konflikti un uh, draudi, uh, kādus uh, tas rada. Mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas Savienības valstis uh, uh ir kā ķīlnieks uh, šādā konfliktā. Un, uh, Tas vēlreiz demonstrē, ka mums ir ātri jāspēj rīkoties Eiropas politiskā līmenī. Mums ir ļoti nopietni jāpārdomā, kā samazināt savu atkarību no viena piegādes avota un kā panākt labāko energoresursu kombināciju. Tālāk runājot par tuvējiem austrumiem. Arī šis konflikts parāda, ka mums ir jāuzņems atkal savu atbildību starptautiskā mērogā. Jā, Eiropa uh, ir uh, galvenā humanās palīdzības sniedzēja uh, pasaules mērogā, un par to mums jābūt lepniem, un to ir jāturpina. Bet uh, mēs nevaram apmierināties tikai ar humāno palīdzību. Tā neatrisinās konfliktu starp Izrēlu un Palestīnu. Eiropai nepieciešama spēcīga politiskā apņemšanās, kas ir skaidri pausta, tāpat ir nepieciešami gan uh, humānie un uh, militārie resursi. Uh, kāpēc uh, uh, Pasauli joprojām uh, cer un gaida no Obamas visu, ko, tāpēc, ka pasauli nav uh, spējusi pati uh, sev pierādīt un realizēt. Uh, Eiropa tiek kritizēta ļoti pamatota, uh, tāpēc, ka no ASV puses šobrīd nāk tāda vienpusēja uh, attieksme. Un, uh, tagad mainoties ASV administrācijā, vai mēs spēsim uh, tagad pāriet pie šī multilaterālisma? Uh, Un vai mēs spēsim viltā uh, darboties, lai nodrošinātu mieru, vai mēs uh, varēsim paredzēt nepieciešamo finansējumu mūsu uh, politikai. Jūs runājāt arī par Eiropas ārējo dimensiju, padoms priekšstādātāja kungs. Uh, ārkārtīgi ātri jārīkojas eh, visās situācijās, eh, gan eh, Krievijas krīzes, Ukrainas krīzes gadījumā, Gazā, tāpat arī citos reģionos. Eiropas pilsoņi gaida no Eiropas rīcību globālā mērogā. Un mēs nedrīkstam atļauties turpmāk vilcināties un gaidīt. Prezidentūrai būs jāstājas pretī arī šai ekonomiskajai un sociālajai krīzei. Ir nepieciešama nacionāla līmeņa atvesļošanas plāni, uh, un uh, G20 uh, sanāksme notiks aprīlī Londonā. Uh, Čehijai jāstrādā roku rokā ar Eiropas komisiju, lai mēs varētu izstrādāt noteikumus un labāku regulāciju ekonomiskai sadarbībai. Mums ir nepieciešama sociāla tirgus ekonomika un mums ir nepieciešams izveidot starptautisku finanšu uzraudzības sistēmu, līdzīgu tai, kas pastāv mūsu valstīs. Finanšu un ekonomiskās krīzes pārvaldība šajā situācijā Eiropā ir jābūt vienotai un apņēmības pilnai. Mēs paļaujamies uz jums, Topolanek kungs, paļaujamies uz jūsu prezidentūru, uz jūsu spēju, kas spēs mūs vadīt šajā sarežģītajā periodā. Paldies! Paldies! Tālāk sociāldemokrātu grupas vēdā Mārtiņš Šulcs. Arī tāpat 5 minūtes. Paldies priekšsēdētājiem! godātais Topolanekungs, godātais priekšsēdētāji, jūs iesākat prezidentūru, kas arī nozīmēs beidzamos mēnešus šim parlamentu sasaukumam. Un mēs tāds gatavojamies vēlēšanām, un tad, kad būs patiešām vēlēšana brīdis, tad droši vien maz kas atcerēsies, kas īsti tiek runāts šodien. Tāpēc ja mēs turpināsim diskusijas nākamo 5-6 mēnešu laikā un patiešām panāksim lielāku līdzdalību Eiropas vēlēšanās, tas tiešām ir jāpanāk, lai cilvēki redzētu, ko Eiropa dara krīzes situācijās. Vienotiem spēkiem kopēji parlaments, prezidentūra un komisija risina aktuālos jautājumus un panāk risinājumus. Panākot konstruktīvu sadarbību, lūk, tas ir labs sagatavošanās panākums ceļā uz Eiropas jaunajām vēlēšanām. Tāpēc mēs, sociāldemokrāti, sagaidām jūsu prezidentūras izdošanos. Jau jūsu prezidentūras sākumā man zināmas baušas radās. Švacenbergs norādīja, ka Izraela izmanto savas pašaizsardzības tiesības. Un tajā pat laikā mēs runājam par atsevišķo partiju nostāju. Taču Tagad mums ir jāatzīst, ka šeit Čehijai bija cits uzdevums darboties kā starpniekam. Labi, tas tā tika koreģēts šī nostā, nostāja. Savukārt jūs pats, Topolāne kungs, norādāt, ka jūs kā starp Krieviju un Ukrainu nebūsiet nekāds starpnieki, bet tagad esat grozījuši nostāju un darboties kā starpnieku, un tas ir arī pareizi tā. Līdz ar to tas, kas sākumā iezīmējas kā zinām neskaidrību, zinām šaubas, tad tagad Baroso kungs pareizi norāda, ka jūsu līdzinājā rīcība jau ir jāvērtē pozitīvi, un mūsu politiskā grupa ir gatava jūs pilnībā aiz, atbalstīt. Savā runā šorīt šķiet, ka mēs ar visi ar lielu uzmanību un arī, zinām, paļāvību nākošo mēnešu turpmāk attīstībai, um, to tā dzirdējām. Un jūs citējāt manu draugu Josefu Tālu, kurš ir teicis, Mm, ka viņš ir kā, kā gudrs cilvēks, bet šķiet, ka šajā gadījumā viņš diemžēl kļūdās. Ka mm, šis nu, ir gadījums, ka mēs nesunām par kapitālismu sagrām, bet gan par trūkstošiem noteikumiem finanšu tirgu. Nu, tā jau mēs arī varam teikt, bet jūs taču ilgus gadus teicāt, ka visu nokārto tirgus. Neredzamā tirgus roka visu sakārto un nekāda noteikuma nav vajadzīga. Lūk, šādas pozīcijas pārstāvi tagad ir piedzīvojuši sakāvi. Un ja jūs tagad no, ar vienu turpināt teikt, ka mums nevajag nekāds noteikums arī turpmāk, lūk, bet jūs tagad tomēr ierodaties un šorīt sakat, ka jā, mums Eiropā vajag noteikumus, saku ļoti labi, mums vajag šāds noteikumus, lai tiešām arī pārvarētu šādu finanšu krīzi. Un tāpēc apsveicu jūs, Topolana kungs, sveicu jūs jaunajā klubā, Eiropas noteikumu izstrādātā klubā. Es jūs te apsveicu. Mēs jau jūs gaidījām godātais ministru prezident. Uzskatu, ka šobrīd esam izšķirošā starptautiskās politikas fāzē. Eiropas Savienībai, ja tā tiešām grib spēlēt nozīmīgu pasaules spēlētāju lomu, kā to raksturo arī komisijas priekšsēdētais Barozo, piemēram, enerģētikas jautājumos, vai ka mēs gribam spēlēt šo būtisko lomu gazas konfliktā, tad Eiropa nedrīkst būt sašķelta, saskaldīta sīkumos. Tad mums tiešām ir jāparāda 27 spēlētāju bloks, ekonomisks bloks. Ja mēs nepieļaujam savu sadalīšanos, tad mēs esam stipri. Vienmēr citi ir spekulējuši par to, Un līdz ar to bijuši spēcīgākās pozīcijās, ka, nu jā, Eiropā nesen skaidri Švarcvengaragam ir viena pozīcija, Lūja Mišelam ir cita nostāja, kas paziņo, ka Izraela pārkāp cilvēktiesības. Lūk, ir dažāds viedokļi, dažāds nostājas pašā Eiropā. Un tad līdz ar to cits valsts to var izmantot. Un, ja mēs redzam, ka Eiropas dalās, viena pie puses piekrīt vienam nostāju, viena otra, nu, mēs esam vāji. Mēs esam stipri tikai tad, ja mums ir spēcīgs līgums, uz kā mēs varam balstīties, un tas būtu Lisabons līgums. Un ja jūsu priekšsādātāji, kas jau ir, diemžēl, nelaimīga kā tas sodīt ar savu valsts prezidentu, kāds jums tur ir, ja nu jūs tomēr panāktu, ka jūs ratificētu šo Lisabonas līgumu, tad tas tieši būtu spēcīgs signāls spēcīgai Eiropai. At Vaclavs Klaus, kas sēž Eh, savā Prāgas pilī. Mēs viņu uzklausīsim februārī, tam viņš ieradīsies Briselē. Bet Prāgas pilī savulaik arī savulaik sēdēja Kārlis IV. Kārlis IV, kas izveidoja zelta ceļu uz Nirnbergu. Viņa laikā tas bija milzīgs, gigantisks uzdevums savienot tautas un valstis. Un Kārls IV, pirms viņš kļuva par uh, Svētās Vācijas uh, impērijas mm, valdnieku, viņš bija arī Luksemburgas grāfs. Līdz ar to šie bija nozīmīgi Eiropas vēstures mirkļi, kas risinājās Prāgā. Un es ceru, ka tas, kas tagad sēž Prāgas pilī, būs tikpat liels Eiropietis turpmāk. Paldies! Paldies! Un tagad liberāļu grupas vadā Um, vecumkungs, un mums interesē, kas viņam īsti padomā un ar ko viņš draudzēs. Godātais priekšsēdētāji, savas politiskās grupas vārdā es tiešām sveicu jūs un mēs vēlam jums visu labu izdošanos. Liels dižans čeks kādreiz norādīja, ka es vairs neesmu nekāds rukijs. No manis sagaida precīzus punktus, kuri man jāsavāc. Mēs runājam par Milānu Barasu, kas, jādomā, arī ir aktuāls ar vien uzstādījums jums, Jums ir jāsavāc šie punkti. Par ekonomiku runāt jūs sacījāt, ka jāpār, jāpanāk, lai visas robežas, visas barjeras pazustu. Eiropas atbild recesijai nevar būt nekāda kenziešu garā um, risinājuma piedāvātie. Mums ir jāpanāk tiešām patiesa liberalizācija un pilsoņu un produktu brīvu kustību, preču brīvu kustību. Godātais priekšsēdētāji, mēs piedzīvosim sarežģītus laikus šobrīd. Jums būs ļoti smagi uzdevumi, bet jūs neapšaubīs liberāļi un demokrāti. Atcaucoties uz Čehijas pieredzi, kas ir atbalsojusi tirgus labvēlīgu ietekmi uz jūsu ekonomiku, mm, līdz ar to aicinam pārskatīt, kā mēs varam turpmāk risināt. Taču izsludinātie klimata pārmaiņas lielie mērķi jau ir neapšaubām tie ir jāpatur, kas ir mums kā atbalsts punkts tālākam lēcienam, lai mēs arvien vairāk izmantotu atjaunomās enerģijas avotus un samazinātu mūsu enerģetikas atkarību. Šobrīd mēs redzam, kā šādā strupceļā esam iedzīti Krievijas un Ukrainas strīdā. Krievija neturpina vairs negribas turpināt šo gāzes ekspertu, jo Ukraiņa bloķē. Savukārt Ukraiņa saka, ka uh, Krievi ir paši pārslēguši šos tranzīta ceļus un, diemžēl, cieši cilvēki, kas vienkārši salst savās mājās. Savukārt, atomelektrostacijas tiek arvien nosodīts kā nelabvēlīgs un draudīgs. Līdz ar to tas tiešām nav risinājums, kurus mēs nevaram atrisināt vienā naktī no 4. dienas 5. bet gan kas prasīs droši vien vēl nelikušās 12 naktis. Uh, Jūsu priekšsēdētāji prezidentūras laikā jums jāspēj izmantot visus savus spēkus, lai mobilizētu savus spēkus par Eiropu pasaulē. Apsveicam prezidentūras augstos mērķus, Eiropai būtiska loma konfliktu risināšanā, attīstības veicināšanā un cilvēktiesību ievērošanā. Ja mēs patiešām gribam pilnībā izmantot Eiropas senības kapacitātes, kādēļ gan tad atkal jūs savā valstī esat kavējušies ar Lisabonas līgumu ratifikāciju? Vai jūs tiešām nevēlaties atbalstīt šo. Kāpēc jūs tagad ļaujat, lai Eiropā, jūsu valsts teritorijā eh, būvē šīs pretaķešu eh, iekārtas un līdz ar to kļūstat par apsmieklu tik daudzām miera misijām? Kas atklājas Gazā? Mēs redzam, cik sarežģīta ir situācija. Uzskat, ka parlaments nekad nespēs vienoties, ja mēs tagad gribēsim atrast, kurš ir vainīgais, jo vainīgo mēs vienmēr varam atrast visās pusēs. Vardarbība nepieļauj pamieru. Un, protams, Hamas uh, raķešu uzbrukumi nav attaisnojumi, bet nav arī attaisnojumi uh, sprākstvielu uh, un bumbošana cilvēku dzīvotāju dzīvos vietās. Tādēļ jums, Čehijas prezidentūrai, nevajadzētu gan ieņemt kaut kādas aizsardzības pozīcijas, bet gan vairāk meklēt draugus un atbalstu. Mēs esam jūsu draugi un atbalsti. Jūsu valsts prezidents salīdzināja reiz Eiropas Savienību ar Padomu Savienību. Bet nu, mēs tādu neie, neielaidīsimies detalizētās privātās diskusijās. Mēs tolerējam arī šāds margināls viedokļus, tomēr uzsveram, ka ir vairāk uzmanības jāvērš mūsu iespējams veidzot un virzīties sadraudzības karā. Mums ir jābūt vienotiem un jāpieturas pie šiem mēķiem. Lūdzu, to turpiniet darīt. Paldies! Tālāk Nācija Eiropas grupas vārdā Brains Krolīs. Paldies, priekšsādātāji! Labāks politiskās savie, eh, attiecības arvien to veidot starp Eiropas Savienību un ASV. Un es ceru, ka Čehijas prezidentūra tiešām ļoti labi to risinās nākošo sešu mēnešu laikā. Mm, jaunais prezidents tiks eh, ir, eh, apstiprināts savā amatā nākošajā nedēļā ASV. Un tas būs liels notikums arī Eiropai. Tāpēc mums ir jāspēj to attiecīgi rēģēt. Tāpēc šodien sveicu parlamentā Čehijas prezidentūras apņemšanos ļoti veiksmīgi risināt Eiropas Savienības prezidentūru šajā tik ļoti izšķirīgajā brīdī. Mūsu Nācija Eiropas grupas vārdā es arī izbraužams pilnu atbalstu, lai mēs tiešām panāktu to, ka Eiropas Savienība runā skaidrā, vienotā balsī. Daudz jau kolēģi norādīja uh, aktuālās krīzes, un es vēlos pievērst uzmanību un pateikties jums uzreiz jau par jūsu prezidentūras spērtiem soļiem un arī komisijas priekšsēdētājiem Barozo par ļoti izšķirīgajiem soļiem risinot gāzes konfliktu. Ne jau tikai tāpēc, ka mēs vēlamies kādu vainot, bet par to, ka mēs gan bijām uzreiz gatavi reaģēt apzinoties sociālo, ekonomisko un politisko ietekmi. Mēs panācām to, ka abas puses ir gatavas sēsties pie sarunu galda un risināt sarunas. Tas ir svarīgi Un prezidentūra skaidri redz, ka mēs to ideju vēl turpinām, attīstot arī austrumu partnerību, iesaistot arī Balkānus, kas skaidri redz, ka Čehijas prezidentūras laikā mēs risinām ne tikai politisko nestabilitāti, bet arī redzam, cik viņi ir lielā mērā atkarīgi, pilnībā atkarīgi no šiem konkrētiem enerģētikas avotiem. Un vispēcot, man ir ierobežots laiks, bet jūs pieminējat piekto brīvību, kas ir zināšana brīva pār, kustība. Uh, Un mēs zinām, ka tieši zināšanas ir tā, kas spēs dot jaunu elpu Eiropai. Jūsu pašas valsts vēsture, gan jums arī kā personai piedāvotā personīgā vēsture, jūs labi zināt, ko nozīmē patiesa izglītība un brīva izglītība, ko piedāvā jaunas inovāciju iespējas arī vēlāk. Lūk, šis ir virziens, kādā Eiropas saimnība ir jātīstās. Un īsu citātu gribu vēl pateikt, Kenedijs, ko teica, ka mēs esam nonākuši jaunu robežu priekšā. Bet jaunā robeža nav vairs nekādi solījumi, bet tie drīzāk ir izaicinājumi, un es esmu pārliecināts, ka jūs zinat, kā tos pārvarēt. Paldies! Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā Pratīnikons. Paldies, priekšsēdētāji! Kamēr mēs šeit runājam, Uh, bumbas uh, sprākst uh, gazas sektorā un padomēji un komisijai vajadzētu censties pārtraukt šo procesu. Tas šobrīd ir mūsu pienākums nevis runāt par kaut kādiem strīdiem mūsu pašu vidū un uh, vainot vienam otru. Mana politiskā grupa uh, ļoti skaidri formulējas savas idejas, un tās mēs arī uh, paudīsim šo pēcpusdienu. Jūs, padoms priekšsēdētāja kungs, var un atsaucāties uz viduslaiku vēsturi. Un jāsaka, tas ir bijis tāds daudz vardarbīgāks laiks Un jūsu programma, neskatoties uz uh, centieniem, kādus veic jūsu koalīcijas partneri, uh, šķiet, uh, ka jūsu programma ir tāda diezgan vecmodīga, ar vecmodīgu skatījumu, ar tādu kontu pārāk liberālu pieeju, viss ir bizness, viss ir tirgus. Jāsaka, tā ir tāda novecojas pieeja, padoms priekšstādātāja kungs, un es ceru, ka jūs. Uh, Un es ceru, ka jums tomēr uh, radīsies iespēja uh, risināt reālas uh, uh pilsoņu vajadzības. Uh, šķiet, ka runāt par klimatiskajām izmaiņām jūs uh, to īsti neuzskatat par tādu kā virzītāju spēku ilgspējīgai attīstībai. Tā ir arī nedaudz tāda mačo pieeja visām šīm problēmām. Mums ir nepieciešams pārskatīt arī Barcelonas mērķus un uh, attiecībā uz bērniem ar šo iniciatīvu jūs principā dodat signālu sievietēm, ka viņām labāk sēdēt mājās un auklēt bērnus. Jūs tāpat gribat raudzīties vairāk caur NATO spoguli, nevis caur daudzpusējuma prizmu. Jūs nevēršat uzmanību uz vissvarīgāko jautājumu ārējās lietās mūsu prātu, un tas ir uh, mūsu Eiropas Savienības konsekvence un kohēzija. Jūs neko neteicāt par ļoti svarīgu sektoru, eh, par pretdiskriminācijas eh, sektoru, un mēs gribētu zināt, kādas prioritātes jūs šai jomā nospraustu attiecībā uz pretdiskriminācijas direktīvu. Galu galā eh, sanāk, ka jūsu programma saskata pasauli kā briesmu pilnu pasauli un ļoti uh, mazus uh, pozitīvus izaicinājumus. Jūs runājat par Krieviju un Ukrainu un par gāzes strīdu. Tas, ko jūs teicāt, norāda, ka jums nav īsti skaidra vīzija par tādām uh, valstīm kā Slovākija un Bulgārija, kuras izmanto šo krīzi, lai uh, atvērtu uh, vecas novecojušas atomelektrostacijas. Šobrīd nav iespējama šāda droša enerģija, un tāpēc nevajag par to runāt, un šāda rīcība mūs tikai novirz no mūsu patiesajām prioritātēm. Enerģijas solidaritāte, eh, tas viss ir eh, jāsasniedz eh, koordinējot rīcību. Tas ir saistīts arī ar energo taupīšanu, ekonomiskumu. Tā ir joma, kur mēs varam radīt darba vietas, mēs varam uh, samazināt patēriņu, un uh, tas ir uh, ļoti labs veids, kā risināt šo uh, gāzes problēmu. Es uh, gribētu uh, aicinātu pavasar padomas uh, sanāksmē uh, tomēr pacelt šo 20% uh, samazinājumu mērķi līdz 20. gadam. Un gribu, lai jūs pārskatāt savas prioritātes un lai jums būtu spēcīgāki lēmumi uh, attiecībā arī uz uh, atjaunīgiem energoavotiem. Runājot par Eiropu, Lisabonas līgums ir tālu no perfekta, bet tas ir ļoti uh, skaidrs, ka Čehijas republikā šis līgums nav ratificēts, tāpēc lūdzu pacentieties paskaidrot, kāpēc nē un kad jūs paredzat to darīt. Paldies! Grazie. Jetzt. Paldies! Un tālāk Eiropas apvienoto kreisu un uh, vārdā Ranzov kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Padoms priekšsēdētājs Topolaneka kungs eh, minēja mūsu sarežģīto grūto vēsturisko pieredzi, un es domāju, ka Čehijas prezidentūra ir iespēja eh, dot ieguldījumu un eh, risināt sošu sašķeltību, kas Eiropā pastāv. Jaroslavs Hašeks, Čehu rakstnieks, savā romānā par Švei, Šveiku atcaucās uz uh, Ungāru uh, teicienu, kuru varētu tulkot tā. Uh, austrumus sašķeļ no rietumiem, un es domāju, ka varbūt ir pienācis laiks, lai beigtu so, šo sašķeltību. Čehijas uh, prezidentūrai ir iespēja arī attīrīties no dogmām un aizspriedumiem. Uh, Un viens no tiem varētu būt uh, Vatslava Klaus nesenais uh, raksts Financial Times avīzē, kur rakstīts, mums ir jāpārvar finanšu krīze, vainot uh, vides, sociālos uh, un veselības standartus, jo šādi standarti uh, bloķē mūsu racionālo domāšanu un rīcību. Es domāju, ka gluži pretējais. Uh, ir vērojams realitātē. Domāju, ka Čehijas prezidentūrai vajadzētu censties eh, panākt sociālu ekonomiku, ekonomiku, kuru virzītu uz priekšu sociālie un vides faktori. Gribētu norādīt, ka vienā jautājumā es pilnībā piekrītu Čehijas eh, premjerministram. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt eh, inovācijas. Inovācijas mūs var izvest no krīzes un kā uh, Un ir skaidrs, ka nepieciešama radoša pieeja, radoša cilvēka, lai mēs varētu iziet no šīs ekonomiskās krīzes. Drosme veikt izmaiņas, tas ir nepieciešams mums visiem. Stefan Georgi, liels vācu rakstnieks, teica, ka nākotne pieder tiem, kas spēj mainīties, un mēs ceram, ka uh, jūs uh, varēsiet uh, mainīt mūsu pieredzi, mūsu skatījumu un ka nepastāvēs vairs šī sašķeltība starp Austrumu un Rietumu Eiropu un ka mums izdosies uh, panākt vienu vienotu savienību, kura necietīs no kādiem mazvērtības kompleksiem ASV vai kādu citu lielvaru priekšā. Gribētu arī teikt, ka ja Čehijas premjerministra uh, Eh, runā bija daudz cēlu mērķu un ambīciju, tad, eh, jā, tas, protams, viss ir ļoti skaisti. Un, eh, protams, prezidentūrai vajadzētu nākt klajā ar ambicioziem mērķiem prezidentūras sākumā, bet Jiržī Laca poļu rakstnieks kādreiz teica, ka līdzdalība nav vēl visu negarantē, un no tā arī vajadzētu vadīties. Paldies. Tagad vārāk vārds Leznikungam. Paldies, priekšsādātāji. Neviena valsts vēl nav uzsākusi prezidentūru tik negatīvas publisko attiecību kampaņas laikā. Francijas presa jāsaka ir darījusi visu iespējamo, lai rādītu tādu ļoti nepatīkamu ainu kāda uh, veidosies Eiropas Savienībā Čehijas prezidentūras laikā, jo Čehi nav kompetenti, uh, it īpaši uh, pārņemot prezidentūru no kādiem tik kompetentiem, kā bija Čehi, Francijas prezidentūra. Un tiek norādīts arī uz Lisabonas līgumu, ka tas nav pieņemts Čehijā. Un tiek norādīts, ka Čehijas prezidents ir pret Lisabonas līgumu, un norāda uz demokrātiskā deficīta trūkumu Eiropā, bet tieši šis trūkums mums ļāva beidzot sagraut komunismu. Čehijas eh, prezidentūrai ir ļoti saprātīgi mērķi un prioritātes, un tā būs veiksmīga, un mums vajadzētu tai vēlēt veiksmi, neskatoties uz čehu sociālistu neadekvātajiem uh, izteikumiem, kuri uh, ziedot savu valsts proletāriskā internacionālismu vārdā un kuri tagad centīsies traucēt Čehijas prezidentūrai. Bet, lai nu viņi to dara, Čehijas prezidentūrai ir eh, jāpierāda un tā pierādīs, ka eh, mazas valsts nemaz nav nekompetents un ar eh, Lisabonas līguma palīdzību mēs varēsim uh, Eh, dot eh, šīs Eiropas vadības iespējas tiem, kuri tik lieli, svarīgi un spējīgi. Čehijas prezidentūra parādīs, ka arī mazas valstis eh, spēja organizēt prezidentūru bez tādiem pārmērīgi ambicioziem mērķiem un pārmērīgām publiskajām attiecībām un savu imīģu uzpūšanas mēs vēlam prezidentūrai veiksmi, jo tā ir manas valsts un mazas Eiropas Savienības valsts prezidentūra, un tā ir atkal jauna šķautne mūsu pieredzē, kamēr lielās demokrātijas Eiropas Savienībā dzīvo jau ļoti paredzamos un skaidros apstākļos, mums bija jādzīvo 50 gadus ļoti sarežģītā situācijā, un Mēs no nu tā esam daudz mācījušies. Godātie kolēģi, jūs esat Eiropieši, jūs esat Čehi, tas arī ir viens tas pats. Tālāk Bobis Sokovs kundzei vārds. Jā, paldies, godātais priekšsādātāji. Dāmas kungi, esmu paties lepna, cik ļoti izlēmīgi Čehija ir uzņēmusies prezidentūru un jau pierādījusi sevi krīžu risināšanā. Uzskatu, patiešām ir apsveicami, ka Topolāņa kungs tik ļoti izšķiroši darbojas un sagaidu, ka tā arī turpinās arī attiecībā uz Lisabonas līgumu. Mums ir jāpārāda līderība. Līdz ar to mums ir šī iespēja, vienreizē iespēja parādīt to, ka Eiropas Savienība spēja paust nopietnas interešu pastāvību. Un līdz ar to mums ir iespējams arī tiešām varbūt mm, panākt zinām vēsturisku pagriezienu. Jā, jūs norādat, ka šīs krīzes ir bijušas ļoti sastraukuma pilns un, zinām, strupceļš. Un te nu ir jāmeklē kopējais uh, risinājums. Un viens no tādiem varbūt bija paredzētais referendums, kurā arī iedzīvotāji var aktīvi paust savu viedokli. Mēs nedrīkstam to, kā tiktu stiprināti kaut kā nedemokrātiski pārstāvētas ierēģņu grupas. Un tāpēc jau mums ir vairāk jārunā par tām valstīm un to pieredzi, kas spēja atbrīvoties no totalisma režīmiem iepriekšējā gadsimtā, un līdz ar to ir spēcīgi savā apziņā un var balstīties uz savu vēsturi. Tā valsts, kas ir padzīvojis 50 gadu garumā, totalitārismo režīmu un nevadarbīgā ceļot atbrīvosies, ir labs paraugs arī citiem. Tādēļ arī jums ir jāatsaucās uz to, ko ir teikuši agrāk citi politiķi attiecībā uz uh, drošību un brīvību nodrošināšanu. Mēs nevaram vienkārši tā domāt, ka viss varētu notikt pats par sevi. Uh, nacionālās valsts atteik no savu kompetencijām un vis tālāk risināt Eiropas Savienību. Taču mums ir arvien konkrēti uzdevumi, kā piemēram patērētāju tiesību nodrošināšana un aizsardzība. Un tāpēc uzskat, ka Lisabonas līgums vairāk nekā 15 nozarēs iejaucās eh, nacionālo valstu suverenās tiesībās. Tāpēc aicinu Čehijas prezidentūru parādīt drosmi un Eh, pateikt arī citām dalībvalstīm to, ko jūs mājās runājat zem četrām acīm. Slepus. Un līdz ar to, lai visi ierēģi komisijā saprot, un arī to parlaments, eh, ceru, varētu mainīt savu nostāju, lai gan zinu, ka vairums jau neatplaudēs par manu runu. Bet tomēr es aicinu jūs būt drosmīgiem un neaizmirstiet savu vēsturisko pieredzi un arī parādiet cieņu jūsu uzstādītiem mērķiem daudzajiem miljoniem iedzīvotāju kas uz jums paļaujas, nevis uz Eiropas ierēģiem. Esmu pārliecināta to, ka Lisabonas līgums ir tiešām um, nevēlams, ka tas ir pat ļauns. Mums tiešām ir jārīkojas, lai mēs to nepieļautu. Mums ir jānodrošina Eiropas augstās tiesības, un tās ir patiesa iedzīvotāja drošība un brīvību, nevis eiro drošību un brīvību. Topalaņa kungs ir tiešām vajadzīgs, lai jūs darītu visu, lai šos augstos mērķus nosargātu. Iedzīvotāji nevēlas šo Lisabonas līgumu, un jūs arī atbalstu jūs prezidents Vaslavs Kalaus. Un lūdzu to ņemiet vērā un parādiet savu drosmi. Tālāk došu vārdu atbildēji Topolāņa kungam un pēc tam komisijas priekšsēdētājiem. Já děkuji za všechny ty otázky. Jā, paldies. Es pateicos jums, godātie deputāti, cienītās deputāts, par jūsu komentāriem un koment e, ieguldījumu debatēs. Nu, arī Čehijā mums ir savs parlaments, un mēs esam ļoti uh, pieraduši pie tā, ka valda, protams, viedokļu daudzveidība, un ne visi domā viensprātis. Un, protams, ka daudziem viedokļiem piekrīt, un daudz kam arī tomēr nepiekrītu. Es tiešām esmu cieši pārliecināts par to, ka es kā tāds padoms priekšsādātājs esmu kompetents dažādos jautājumus atbildēt, un uh, līdz ar to pirmkārt gribu reaģēt uz energo piegādes drošību. Un attiecībā uz ļoti skarbiem vārdiem, ko savulaik teica Vaclavs Klaus, nu, kāda viņa nostāja un kā mēs to redzam. Eiropas iedzīvotāju labi pazīst Vaclavs Klaus. Un tas, protams, ir apsveicams fakts. Vaclavs Klaus pats ir kļuvis pazināms simbolu ekonomiskām pārmaiņām Čehijā 90. gados. Un pateicoties viņa atbalstam, mēs pirmo desmit gadu laikā esam tiešām pārvarējuši daudzas problēmas. Čehijā. Mēs arī viņam esam pateicīgi par to, ka 91. gadā viņš panāca to, ka Krievijas armijas karaspēks atpā, atstāja Čehiju. Un Čehija arī jau iestājās uh, NATO un pēc tam arī Eiropas Savienībā. Un tā ir beidzamajā gadā, pēdējā gadā, tika atvērts arī e, robežs, un tad mēs esam brīvi tagad Schengen zonā, iespējas varam baudīt pārvietoties bez pasas kontrolas. Līdz ar to šī pozīcija un pats fakts, ka Čehija tagad e, uzņems Eiropas Savienības prezidentūru, īstenībā daudziem varētu šis kā brīnums. Un tas ir apsveicams fakts, un mēs ļoti labi apzināmies savu grūto uzdevumu. Eiropas Sanība nekadā brīdī nevar zaudēt savas spējas arī risināt atklātā veidā sarežģīt sarunas. Tāpēc mums ir jānodrošina, ka mēs arī neatkarīgi un brīvi varam paust savus dažādos viedokļus. Ja mēs to nepieļautu, tas tiešām būtu ļoti nožēlojami. Jo, kā jau savulaik norādīja Vaclavs Klaus, viņam savulaik piemīt tāda ļoti īpaša spējas. Vienmēr it kā izteikt pretēju viedokli diskusijās, kas līdz ar to spēja diskusijas pagriezt citā virzienā, bet mēs te saredzam arī ļoti būtisko Eiropas vērtību, proti viedokļu daudzveidību. Par Lisabonas līgumu. Lisabonas līgums ir varbūt, nu, ja mēs tiešām skatāmies, varbūt nedaudz nepilnīgāks kā necis līgums, un varbūt labāks nekā varbūt kāds nākotnes līgums. Nu tā es to redzu. Es, kad tika risināts sarunas par Lismāts līgumu, runāju un uzstājos Čehijas vadā. Līdz ar to pārstāvu Čehijas intereses un uzskatu, ka šis viedoklis, ka mēs atsevišķām dalībvalstīm varam tagad ratīt ap pirkstu un pateikt, jums ir jāparaksta līgums, ka tas ir nepieņemam, tas ir viņu suverenās tiesības, izšķirt, vai viņi šādu līgumu pie, pieņem vai nepieņem. Jebkāds cita veida scenārijs ir absurds. Mums ir jāpārveido Eiropas iestādes, mums ir jāuzlabo likumdošanas process, mums ir jāstiprina Eiropas process. Un līdz ar to ir jautājums tikai, vai Lisabonas līgums ir labākais instruments. Mums ir arī daži citi viedokļi, kas to neapstiprina. Man personīgi tas nozīmē kompromisu. Ļoti sarežģītu kompromisu, kuru esmu gatavs atbalstīt. Un tagad daži vārdi par aktuālo situāciju tuvajos austrumos. Eiropas Savienība bieži vien grib būt lielais izšķirošais spēlētājs. Diemžēl citi to tā nemaz negrib atzīt. Bieži vien mēs drīkstam piedāvāt humanitāro palīdzību vai ekonomisko palīdzību, taču bieži vien tiek norādīts, ka tur arī Eiropas loma beidzas. Un tuvāksumu kvartets Eiropas Savienības lomu īsti negrib atzīt. Taču aktuālā situācija balstās arī uz to, ka vai tālāk attīstība balstīsies to, kā jaunievēlētais ASV prezidents iesaistīsies starptautisko konfliktu risināšanā. Izrēlai ir pamattiesības uz drošu dzīvi un valsts iedzīvotāju aizsardzību. Tā es to redzu, un es uzskatu, ka tāds paštiesības ir arī palestīniešiem, viņiem ir arī tiesības izveidot savu valsti un nodrošināt cilvēku cieņā atbilstīgu dzīvi. Šīs tiesības neviens, diemžēl, līdz šim nav spējis pilnībā nodrošināt un atrisināt konflikts. Tāpēc mēs vienmēr ar vienu atturāmies tikai pie īstermiņa risinājumiem, pie īstermiņa pamieru izsludināšu, izsludināšanu. Un tāpēc es gribu norādīt, ka Karls Švancenbergs spēlē būtisku lomu risinājumu meklēšanā. Ridun, risinot sarunas ar Arābu valstīm, ar Eģipti un Turciju. Svarīgi atzīt, ka ir eh, būtiski pārtraukt jau kādu veidu ieroču piegādi Gazai. Mums tas kopīgiem spēkiem var arī izdoties. Tam ir jākļūst par mūsu Eiropas mērķi, lai tiešām mēs sekmētu mm, vardarbības izbeigšanu. Attiecībā uz energo piegādes drošību un klimata pārmaiņām, nu, te mēs redzam, ka Eiropas Savienība spēlē konkrētu lomu, un mums visiem ir jāapzinās, tieši klimata pārmaiņu jomām. Mēs neko nepanāksim, ja mēs nespēsim sadarboties. Un es nedomāju tikai Eiropas valsts, bet arī Eiropa, ASV, Eiropa, Brazīlija, Ķīna un Krievija. Eiropas Sanība viena pati nespēs panākt pilnīgi neko. Un līdz ar to mums ir jāspēj panākt, lai visas puses sēstos pie sarunu galda. Un līdz ar to pašas lielākās reģionu valstis būtu kā paraugs citiem. Tikai kopīgiem spēkiem mēs tiešām varam panākt šādas nozīmīgas pārmaiņas. Klimata pārmaiņa jau tagad ir pieņems lēmums, pie tā mēs pieturamies. To arī taču jūs Eiropas parlamentā pieņemāt, un to mēs respektējam. Atsevišķis jautājums par enerģiju kombināciju tas, manuprāt, tiek pārāk politizēts. Tam ar vienu kaut kāda ideoloģiska nokarās. Taču, ja mēs skatāmies tīri ekonomiski, mēs vienmēr mēģinām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā eh, šo enerģijas eh, kombināciju, iespējami labāko Eiropai, atrast un arī īstenot. Piemēram, Polija, kas par 90% atkarīgi tikai no akmeņoglēm. Nu, mums jāsaprot, ka 10, 20 gadu laikā šādai situācija būs pilnīgi nepieņemama un tā radikāli jāmaina. Mums ir jāspēj arī investēt jaunās tehnoloģijās. Un ir jāatrisina tad jautājums gan par ogļu spēkstacijām, gan atomspēkstacijām. Mums ir jānodrošina drošība Un šīs bažas par iespējamu enerģijas resursu aptrūkšanos ir, nu, tās, kuras mēs nevaram atstāt neievērots. Tajāpat laikā mums ir jāspēj mazināt sava atkarība no fosilējiem enerģijas avotiem. Un tas mums liek meklēt arī iespējamos citus uh, lētas enerģijas avotus, uh, kas mums tomēr ļaut nodrošināt arī savu konkurētspēju. Šī aktuālā krīze starp Krieviju un uh, Ukrainu nav nekāda uzticības krīze, bet gan mēs, kā redzam, te atklās ģeopolitiskās un ekonomiskās intereses. Tas ir ļoti daudzslāņains konflikts. Un es pats personīgi tagad negribētu te gan skaidri pateikt, kurš te ir atbildīgs par konkrēto situāciju. Uzskatu, ka abas puses, abas valstis ir līdzatbildīgas. Viena, kas nepiegādā, otra, kas um, nenodrošina tranzītu. Līdz ar to mēs meklējam risinājumu vismaz īstermiņā, kā šo problēmu atrisināt, lai varētu nodrošināt gāzes tranzītu. Bet ilgtermiņā mums ir jādomā par enerģijas avotu diversifikāciju. Un par to, kā mēs varam līdztekus arī e, elektroenerģijas tīkliem arī attīstīt labāk savus Eiropas gāzes tranzīta tīklus. Nu, es negribu tagad varbūt pārāk dramatizēt šo situāciju, bet, nu, jāatzīst, ka krīze nekur vēl nav beigusies. Šī situācija Balkānu valstīs īpaši ar vien ir ļoti, ļoti smaga. Man ir vēl atsevišķi citi komentāri, kurus gribu tagad jums darīt zināms. Taču, jā, par atsevišķiem izteikumiem par to, ka mūsu uzteiktā izveidotā darbkārtība būtu pārāk liberāla. Ne, nepiekrītu. Atskatoties uz to, kāda izveidot ceļa karte jau iepriekš, um, tātad šajā prezidentūra trialogā, un ko mēs pārmetam no Francijas tagad, uzskatu, ka mēs esam izmērķi, uzstādījuši ļoti konkrētus, pareizus mērķus, un mēs nekad vienā brīdī nesam domājuši par to, ka uh, mēs kaut kādā veidā būtu nokavējuši svarīgākās tēmas, proti šeit uh, par dabasgāzi un enerģijas piegādes drošībām. Vēl bija citi komentāri par to, kā, mm, kādu vērību mēs pievēršam sociālajiem jautājumiem. Atcaucot uz Barcelonas procesu, nu, mēs esam ļoti apzināti šos savus mērķus sagrupējuši un savu darbību vēršam uz to īstenošanu pa grupām. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka arī pretdemiskrācijas likumdošana ir nozīmīgs uzdevums. Arī mums, Čehijā, nacionālā līmenī ir uzkrāt nozīmīga pieredze, uh, Un daļēji tas izriet no atsevišķajām sarežģītām situācijām. Un mm, īpaši attiecību uz bērnu tiesību nodrošināšanu aizsardzību. Mm, Bērniem ir jānodrošina tiešām labi pedagogi, un vecākiem savukārt vajag pārliecību, ka viņu bērni ir labās rokās. Tāpēc šādu bērnu iestāžu um, uzraudzību un Čehijā bija ļoti aktuāls jautājums, un te mums ir uzkrāta nozīmīga pieredze. Totalitālā mm, režīma laikā mēs redzējām, kā šādu bērnu mm, iestādes tiek mm, izmantots ļaunprātīgos nolūkos, jeb nu, ideoloģiskā nolūkos. Bet labi, tālāk vēl par citiem komentāriem, kas izskanēja. Mēs jau labi zinām, ka Mēs esam Eiropas Savienības 12. lielākā valsts, līdz ar to mēs esam tieši pa vidu. Mēs neesam nelieli mazi, bet mēs ļoti labu balansu uzturam, un līdz ar to jau kopš 2000. Uh, pirmajā gadā, kad Zviedrija savreiz pirmoreiz uzņēmās prezidentūru, daudz šaubījās, vai viņi tiks galā ar lieliem uzdevumiem. Bet, um, ko mēs tā redzam, šos pašus bažas saka arī par mums. Uh, Un turpinās diskusijas. Toreiz bija par Nicu, tagad ir par Lisabonu. Bija nopietnas bāžas, vai Zviedrija varēs tikt galā ar Nicas svarīgo līgumu, bet, nu, viņi to izdarīja. Un līdz ar to mums nav nekādu mazvērtības kompleksu, un mēs darbosimies. Paldies! Paldies! Tagad komisijas priekšsēdētājs nerunās otrreiz, tāpēc mēs turpināsim mūsu runātāju sarakstu un Zahrādnīkungam div, kundzē divas minūtes lūdzu. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet jūsu runāšanas laiku, nu, ievērojiet reglamentu, lai mēs tiešām varētu pabeigt šo sanāksmu laikā. Priekšsēdētāji kungi. Es turpināšu tās idejas, ko. Uh, šodien eh, klāstīja Čehijas prezidentūras eh, pārstāvis. Ministra kungs savā runā stāstīja prezidentūras plānus, un mēs zinām, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks visai drīz, un notiek, varētu teikt, jau priekšvēlēšanu kampaņa, un tāpēc arī ļoti daudzas aktivitātes tieši ir vērsas, vai arī tiek izvērstas priekšvēlēšanu kampaņas kontekstā. Jāsaka, šis laiks tiešām ir ļoti interesants, un tas arī pārbaudīs Čehijas valdības spēju tikt galā ar šiem saršītajiem izaicinājumiem. Uh, tālāk uh, es ar interesi arī raugos to, kā, uz to, kā Čehijas prezidentūrai veiksies ar triju prioritāšu realizēšanu, ar trījiem E. Šie trīs E ir izvēlēti ļoti apdomāti, ļoti pareizi, un mēs jau redzam, uh, kā izvērš notikumi šī gada sākumā. Ir notikumi gazas sektorā, tad vēl ir gāzes krīze, jau divi E, divi prioritāši E ir aptvērti. Es gribu runāt vairāk par enerģijas padevis jautājumu. Šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs un šobrīd mēs redzam, ka energoapkārts jautājums ir kļūst pat, eh, pats nozīmīgākais no visa Lisabonas eh, kompleksa, jo Lisabonas līgums kā tāds mums nedos ne siltumu, ne eh, elektrību. Mēs saprotam, ka visi šie uzdevumi prasa vairāk kādu ieguldījumu, un Čehijas prezidentūra tikai tikai do savu ārtavu mm, šo jautājumu mm, tālāk virzībā. Šie trīs E ir savstarpēji saistīti, jo ekonomika, protams, ir saistīta ar energopiegādēm. Ja energo nodrošinājums nav, tad cieši ekonomika. Un šeit ir arī ārējām attiecībām nozīme. Mums ir jāveido stabilas attiecības ar austrum kaimiņiem, arī ar Turciju. Bez šādām labām kaimiņa attiecībām mēs nevarēsim nodrošinātu drošu energoapgādi, nevarēsim diversificēt mūsu avotus. Es ļoti ceru, ka Čehijas prezidentūra dos savu ieguldījumu šajā diskusijā un arī savārtau tālākai veiksmē Eiropas Savienībā. Paldies! Zahrādēl tālāk Roček kungam trīs minūtes. Vážený pane ministerský předsedo Topolánku. Godātājs priekšsēdētāji un godātājs eh, Čehijas ministrs prezidents arī godātais komisijas priekšstādātāji. Dāmas un kungi, šķiet, ka parlamentā neviens deputāts, nec deputāti negrib kaut kādā veidā nepievienoties labu vārdiem un vēlējumiem Čehijas prezidentūrai. Mēs tiešām redzam jūs kā jaunās Eiropas lielos centroņus un mēs vēlam jums visu labu izdošanos. Un lai tiešām jūsu prezidentūra būtu ļoti veiksmīga. Un es arī ticu, ka jūs daudz ko panāksiet. Un tas, ko jūs panāksiet, būs arī mūsu viskopīgā veiksme. Neatkarīgi no tā, kāds būtu jūsu ideoloģiskais pamats vai politiskais pamats. Parlamentā tomēr valda zināmas bažas par to, vai Čehijas prezidentūra var patiešām īstenot lielo leģitīmo Eiropas Savienības prezidentūras lomu. Un tieši tāpēc es gribu šīs bažas uzrunāt. Mani kolēģi nevar saprast par to, kāds var būt, kā valsts, kas uzņems tādu prezidentūru, um, nonāk tādā situācijā, kur atsevišķi ministri tiek aizstāti un pēkšņi sēdz viens jauns ministrs, kam vispār nav nekāds pieredzes darbā ar Eiropas jautājumiem. Un tagad viņam būs jārisina Eiropas padomas lielie jautājumi. Nu, mēs saprotam, ka mēs pasām uz demokrātijas principiem un par to, ka atsevišķās partijas bija spiestas sasaukt ārkārtas kongresus un runāt par vēlēšanām. Tāpēc man ir aktuāls jautājums par to, vai Čehijas valdība atbalsta Vaclava Klausa uh, viedokli, uh, kas ir krasi pret Lisabonas līgumu. Un ņemot vērā to, kāda ir aktuālā situācija, finanšu krīze, un kāda tad ir Čehijas prezidentūras nostāja. Jūs um, aicināsiet vairāk tieši samazināt vai kāpināt sociālās aizsardzības noteikumus. Savukārt, um, Merkels kundze saņēma um, apsolījumu no Čehijas puses, ka tad Čehija ratificēs Lisabons līgumu. Un atgādināšu jums, Topolāniekungs, ka jūs toreiz ļoti skaidri jau precīzi pateicāt, kāda būs šie term, termiņi, ka tad Lisabons līgums tiks ratificēts Čehijā. Mēs skaidri redzam, ka šīs ciešās kopsakrības arī ar ASV par uh, pretraķešu bāzes un sistēmas izveidošanu, tas bija, manuprāt, ļoti zīmīgas kopsakarības. Tāpēc tagad ir aktuālas bažas par to, kā Čehija varēs mm, īstenot augstās prioritātes. Piemēram, par enerģētikas drošību. Te nu būs jāspēj panākt, lai Eiropas loma tiktu arvien stiprināta starptautiskajā arēnā. Lūk, tie ir lielie jautājumi, kas taču nekur nevar aizbēgt no Lisabonas līguma. Tas viss ir ciešās kopsakarībās. Paldies! Kolēģi, lūdzu, lūdzu ievērojiet reglamentu. Tālāk pusotras minūtes Kohmerina kundze. Sešas mēnešus jau Sarkozī vadīja Eiropas Savienību dramatiskiem pagriezieniem un zināmiem deklarācijām tā tālāk. Un nu, tagad jums Čehijas prezidentūrai ir jāuzņemas loma pēciņa, bet uzskat, ka jūs būsiet ļoti konstruktīva un pozitīva prezidentūra, kas spēs arī redzēt uh, lielos uzdevumus. Jūs jau redzat, kā jums ir dramatiski sākusies. Jums ir sākusies ar gadas krīzi, ar ekonomisko krīzi un daudziem iekšējiem jautājumiem, arī Lisabonas jautājumu. Taču ļaujiet man tagad pievērsties konkrēti vienam aspektam - enerģētikas drošībai. Jūs norādiet, cik būtiski izšķirīgi šis jautājums ir. Uh, un līdzsakus arī pārtikas piegādēm, tas ir viens no izšķirošiem jautājumiem sabiedrības eksistēšanai. Un mūsu drošība īstenībā ir atkarīga no tām. Mēs nedrīkstam būt atkarīgi no e, enerģētikas piegādātājiem. Un tāpēc mums ir jāpanāk visos veidos, ka mēs kļūstam neatkarīgi. Un te nu mēs sagaidām ļoti atklātu veidu, ka mēs kā Eiropas partneri runājam par jauniem atlantīviem enerģijas avotiem un, iespējams, arī atjaunojam vairāk atomelektrostacijas. elektrostacijas mums ir jāspēj par to tiešām runāt, kā mēs varam nodrošināt drošību mūsu kontinentā. Tā ir mūsu lielā iespēja virsīt un tālāk attīstīt mūsu Eiropas integrāciju. Un es sagaidu ļoti labas ciešu sadarbību. Paldies! Ko? Paldies! Paldies, ka ievērojāt savu runas laiku. Tālāk Šimanska kungs, vienu minūtu. Right. Pani przewodnicząca! Paldies, priekšstādātāji. Ir tikai viens kritērijs, lai izvērētu Čehijas prezidentūru, un tas izpaudies pēdējās nedēļās. Tas ir Eiropas energopolitika. Mēs redzam, ka atkal aizvars jauna lapas puse šajā energostrīdā starp Krieviju un Eiropu, bet nav garantija, ka līdzīgas problēmas neatkārtosies nākotnē. Pēc 2004., 2006. un 2008. gada energokrīzes ir tik tiešām pienācis laiks, lai Eiropas Savienība aktīvi eh, sāktu strādāt, darboties, lai dažādot transportēšanas eh, ceļus un jādažādo arī pašas enerģijas avots. Tāpēc es ceru, ka Čehijas prezidentūra spērs soļus, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu Nabuko cauruļvadam un aktīvai energopolitikai Centrālajā Āzijā. Tāpēc es ceru, ka soļi tiks spērti, lai varētu paredzēt pareizes prioritātes, jo bez šādas rīcības mēs atkal saskarsimies ar līdzīgām problēmām nākošu gadu, nākošajā ziemā. Paldies, Turmes kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par enerģijas jautājumu. Eh, te ir eh, jāraugās uz Eiropas ticamību, uzticamību. Paldies eh, Barozo kungam par to, ka skaidri izpaudāt sevi šorīt, ka Gazprom un taisa tādu kā cirku. Un jāsaka, ka tik tiešām. Vienreiz mums ir gana, un, lai to pateikt, mums jārīkojas kopā, un paldies, kas labi šo darbu koordinējis. Bet vai kāds man šeit varētu paskaidrot, ko nozīmē šis Slovākijas premjerministra brauciens un Bulgārijas premjera brauciens uz Maskavu? Kas tas ir? Tas jau ir parādījis Gazpromam, ka mēs neesam vienoti. Tad dodiet man vienu skaidrojumu par šiem diviem braucieniem. Ziemamo, e... Un otrām kārtām, es domāju, ka arī šeit komisijai liela loma spēlējama. Mums nepieciešams izstrādāt gāzes ārkārtas rīcības plānu. Tātad pirmais ir jāpārstrādā šī gāzes drošības direktīva. Ja nē, Eiropas eh, komisijai nebūs pietiekami politiski pilnvar rīkoties. Ir nepieciešama Eiropas koordinācija otrām kārtām. Ir nepieciešams arī gāzes infrastruktūras ārkārtas plāns eh, centrālajai un austrum Eiropai, eh, izmantojot pieejamos līdzekļus. Un trešām kārtām ir nepieciešams kombinēt šo Eiropas ekonomikas pātrināšanu ar lielu energoinvestīciju plānu. Un eh, pirmā prioritāte ir eh, tieši eh, ēkas austrum Eiropā, jo ir kauns, ka tik maz struktūra līdzekļu tiek izmantoti lai būvētu mājokļus, tāpat laikā tiek būvēta stadiona Eiropas čempionātiem. Es dotu priekšroku šo līdzekļu uh, izmantošanai iedzīvotājiem, tātad ēkas, ēku izsiltināšana, energoapgāde. Uh, Tālāk par eh, kodolu eh, enerģiju. Mēs ievadam arī uh, kodolu uh, kurināmo materiālu, tāpēc nemānīsim sevi, ka mēs varam būt neatkarīgi. Uh, tas ir smieklīgi. Paldies! Paldies Turmes kungam. Uh, nākošais Mastalkas kungs, divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! dāmas un kungi. Šeit zālē nav neviens, kas apskautu Čehijas prezidentūru, ņemot vērā tos apstākļus, kādā veidā tā ir pārņēmusi prezidentūru. Priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, viens no jūsu moto ir Eiropa bez barjerām. Šo teikumu varētu interpretēt dažādos veidos. Es personīgi uzskatu, ka Tas nenozīmē, ka ir vairāk brīvības nepieciešams uh, tirgiem un finanšu mehānismiem, bet, manuprāt, tas ir liels izaicinājums. Uzdevums uzlabot Eiropas sociālo modeli tā, lai Eiropa par to varētu lepoties. Es uh, te neatsaucos tikai uz uh, nepamatotu ierobežojumu atcelšanu, eh, kas ir, piemēram, nodarbinātības jomā pilsoņiem. Es šeit domāju arī vienlīdzīgu attieksmi pret eh, visiem pilsoņiem un strādājošiem, un es ceru, ka Čehijas prezidentūra dos savu ieguldījumu un eh, ierosinās tālāk strādāt pie pārobežu veselības jautājumiem. Ja mēs gribam, lai Eiropa būtu bez barjerām, tad varbūt. Uh, varētu sākt ar to, lai neradītu vēl vairāk barjeras, jo ir uh, vēl uh, citas valstis, kuras arī varētu uzskatīt par Eiropas valstīm, ņemot vērā to vēsturi. Tāpēc es gribētu zināt, kāda būtu jūsu stratēģija attiecībā uz mūsu kaimiņiem. Runāju uh, arī ieskaitot Serbiju, Kosovu. Mēs uh, pieminējām arī Moldovu, kas ir daudz uh, padarījusi, virzījusies uz priekšu, lai iestātos Eiropas uh, Savienībā. Tā tad nevajadzētu radīt jaunas barjeras. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama uh, skaidra jauna politika attiecībā uz Krieviju un Ķīnu. Tā tad ir nepieciešama labi līdzsvarot politika, kas pauž Eiropas intereses. Eiropa bez barjerām. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, ka mums ir minoritātes mazākumtautības Eiropā ir mazākumtautības, eh, kas eh, ir nepilsoņi konkrēts dalību valsts eh, teritorijā, bet dzīvo tajā. Ir nepieciešams jauns politisks nostādnes, ir jāizskauž dubultie standarti, kuri diež, gan bieži tiek izmantot. Jūs teicāt, ka brīvība un lēmumu pieņemšana ir pamats. Eiropiešiem vajadzētu Eh, dot iespēju izmantot referendumu, lai viņi varētu paust savu attieksmi pret Lisbonas līgumu un radar Čehijas republikā. Paldies, Deviljērkungs. Eh, paldies, eh, mūsu grupa ļoti pozitīvi vērtē un sveic Čehijas prezidentūru. Gribam teikt, ka Eh, Čehijas eh, tauta, Čehija ir izgājusi milzīgs pārbaudījums, un varbūt eh, daudz labākā, daudz no mums saprot, kāda ir brīvības cena un jēga. Tāpat arī jūs paužat mūsu cerības. Tāpat Lanekungs, jūs esat kā cerība mums un ej klausa kungs. Uzklausīt tautu cilvēks, tas nozīmē uh, respektēt tautas viedokli, un to es attiecinu uz Lisabonas līgumu. Un ir nepieciešams cilvēkiem dot uh, brīvību, lai viņi atbrīvotu cilvēkus no Briseles birokrātijas, uh, kura mūs pārplūdina, smacē. Šobrīd ir daudz vairāk uh, ir nepieciešama daudz vairāk šādi uh, Briseles disidenti. Paldies, un tagad Van Heks kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tikai viena minūte, tāpēc es uzdošu tikai vienu jautājumu prezidentūrai. Lūdzu, palīdziet mums un respektējiet demokrātiju. Demokrātijā cilvēki pieņem lēmumus Ir valsts, kur cilvēki var to darīt, piemēram, Francija, Īrija, un šādās valstīs, kur ļaudis ir piedalījušās demokrātiskās notikumos, tad Lisbonas līgums ir noraidīts. Tāpēc es gribētu vērsties pie Čehijas prezidentūras ar jautājumu, vai drīzāk gribētu atgādināt par šo te situāciju. Šķiet, ka parasti prezidentūras aizstāv augsta līmeņa eirokrātu viedokli. Lūdzu, nerīkojieties šādi, nedariet tā. Interesanti, kas notiks. Mēs ar interesi sekosim notikuma attīstībai. Eirokrāti kaut ko apgalvo, bet mums ir nepieciešama Čehijas republika Eh, kas eh, spēs kaut ko īstenot. Čehijas republika ir tikus vaļā no diktatūras, mums ir nepieciešams izmantot jūsu pieredzi, mēs esam gatavi jums atbildēt, un jūs varat arī virzīt tālāk demokrātijas eh, ideju. Kirkovkungs, divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, Topolānika kungs, komisijas priekšsēdētāja, es. Es zinu no iepriekšējām diskusijām, ka Eiropa tagad ir labās rokās, tuvāko sešas mēnešus mēs labās rokās, tas ir vēsturisks moments Čehijai. Čehijas programma ir ar svarīgām prioritātēm 3E - ekonomika, enerģija, Eiropa pasaulē un prezidentūras e, sākuma dienās. Jums jau ir liela izaicinājuma, jūs bijāt Maskavā, Kijevā, jūs e, darbojaties, strādājāt ļoti smagi, e, cenšoties restaurēt gāzes piegādes, jūs rādījāt diplomātiskas iemaņas, strādājot ar Ukraina, Krieviju, tomēr ir svarīgi lai Krievija saprot, ka nevar turēt citas valsts par ķīlu. Tas nav modernā biznesa pamatos, un jūs pareizi atbalstījāt Eiropas Savienības līniju. Kā arī jūsu rīcība, lai atrisinātu tuvo austrums krīzi, lai arī pārtraukt uguni, lai iestātos pamieris, lai varētu virzīt sarunas. Uh, Jūs arī strādājat ar ekonomiskiem jautājumiem, programmā rakstat par to, ka veiksiet pasākums, lai mazinātu krīzes negatīvo ietekmi, e, negribat pārāk smagi regulēt, likt smagus likums, noteikums, jūs gribat mobilizēt liberālās valsts, kas domā līdzīgi, lai pretotos protekcionismam. E, nekādas likuma izmaiņas nedrīkst būt neproporcionāls Un visbeidzot, pēc nedēļas arī būs jaunais ASV prezidents, un es ceru, ka jūs nodibināsiet labas attiecības ar ASV prezidentu Bamskungu, un arī transatlantiskās alianses nākotne mums ir ļoti svarīga, tā nodrošinās mūsu drošību, mūsu labklājību, vēl jums visu to labāko. Citēšu Čerčilu kungu pārstāvju palātā Nekad nebaidieties, nekad nenovirzieties un nekad nepagurstat. Paldies Kirkap kungam. Viģenina kungam divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji kundze, Barozo kungs, Tapalānika kungs, dārgie kolēģi, jāatzīst, ka e, Čehijas prezidentūrai sākums ir bijis ļoti grūts. Ekonomiskā krīze padziļinās, situācija tuvies austrumos un e, arī situācija ar gāzes piegādēm. E, šī situācija paliek aizvien sarežģītāka, arī Eiropas parlamenta priekšvēlēšana gaisotne. 532 jaunie deputāti ir jāievēl. Kāpēc es pasvītroju šo ciparu? Tāpēc, ka tas nav 1% no Lisabons līguma. E, Lisabons līguma ratifikācija, procesa pabeigšana jāliek augsti darba kārtībā. Varbūt izskatās, ka darboties šādā situācijā ir sarežģīti, tomēr jebkura krīze ir arī iespēja. Izmantojiet šīs iespējas, eh, darbojieties aktīvāk tuvajos austrumos, izstrādājiet atbildīgāku politiku enerģētikas jomā. E, izdariet tā, lai ekonomika atgriežas iepriekšējās sliedēs, lai cilvēkiem ir darba vietas. E, Topolāni kungs vēlu visu to labāko. Šī ir īpaša atbildība jums tieši. Tas parādīs, ka jaunatnācējiem ir iespēja ne tikai sekot, bet arī vadīt. Un galvenais, lai vadītu, ir apvienot visas 27 dalībvalsts, lai tās būtu vienotas gan rīcībā, gan politikā. Tas nebūs iespējams, ja jūsu pašu valstī nebūs vienotības. No dažādām Čehijas institūcijām nāk pretrunīgas ziņas. Un tas mazina jūsu tēlu. Tā tad lūdzu neiedziļinieties politiskās spēlēs. Protams, tas nav viegli, bet Slovenija labs piemērs. Tālāk otrs nosacījums. Vajadzētu apvienot šī parlamenta politiskās partijas Eh, vajadzētu izvērst plašu dialogu, un šo plašo dialogu jūs varat mācīties no Francijas prezidentūras. Visbeidzot, ekstrēmisms, ksenofobija, antisemitisms Čehijas republika arī ietekmē eh, šīs tendences, un es gribētu lūgt, lai jūs arī liekat šo jautājumu darba kārtībā, it sevišķi ņemot vērā gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Visu to labāko. Paldies! Un tagad Valienas kundzei vārds pusotra minūte. Lūdzu, ievērojiet izteikšanās laiku. Paldies! Es gribētu pateikties uh, padoms priekšsēdētājam, uh, ka esat šodien šeit, stāstījāt par Čehijas uh, darba programmu. Tomēr gribētu piesaistīt uzmanību dažiem jautājumiem, kurus ceru jūs prezidentūra spēs risināt. Pirmām kārtām, uh, modelis, ko jūs esat izvēlējušies, ir Eiropa bez barjerām. Es uh, piekrītu šim uh, moto kā tādam, un tam vajadzētu tik tiešām uh, nodrošināt pilsoņu tiesības brīvi dzīvot un pārvietoties Eiropas Savienībā. Es esmu referente par uh, brīvas kustības direktīvu, bet šķiet, ka valstu nostāja apdraud jūsu moto. Komisija nesen ir nākus klajā ar ziņojumu par šīs direktīvas uh, ieviešanu un ziņojums ir sarūktinošs. Direktīvas uh, transponēšana dalību valstīs uh, Es domāju, šis jautājums ir ļoti būtisks un jums vajadzētu piešķirt tam daudz lielāku uzmanību nekā tas ir norādīts jūsu programmā drošības un taisnīguma jomā. Otrām kārtām eh, daži diezgan smagi jautājumi, ar kuriem jums nāksies saskārties, piemēram, finanšu krīzes eh, turpināšanās un energo situācija. Jums tāpat ir liels likumdošanas darbs priekšā, tāpēc es ceru, ka jūs izmantosiet visu iespējamo, kas ir jūs rīcībā, lai noslēgtu šos nenoslēgtos ziņojumus un dokumentus līdz šī sasaukuma beigām. Un liels cerības ir radīts no pilsoņu puses, kā uh, mazināsies arī cenas uh, mobīlo telefonu viesabunēšanai un uh, īsziņām. Uh, Arī tas saistās ar manu ziņojumu. Paldies, un es vēlu jums veiksmi jūsu prezidentūras laikā. Lielas paldies, un nākamais runātājs Borgēzio kungs viena minūte. Cieca e spero che faccia passare l'Europa dal bla bla inutile di ar visu cieņu pret Čehijas prezidentūru, es tomēr ceru, ka jūs virzīsiet Eiropu tālāk no šīs bezjēdzīgās runāšanas. Mēs beidzot sāksim risināt tādas problēmas kā cilvēku tirdzniecība, piemēram, kas šobrīd notiek vidusjūras reģionā. Vidusjūras valstu iekšlietu ministri nesen tikās un eh, apmainies ar satraucošu informāciju, kas sāk satraukt eiropiešus kopumā. Tāpat arī tiek eh, transportēts narkotikas no Āfrikas. Tas mūs satrauc un noteikti ir jāveic eh, pasākumi, kurus apstiprina komisija, kurus ievieš visi iekšlietu ministri. Mums ir jādara gals šai kontrabandai. Frontex ir jāatbalsta finansiāli un atbalsts ir jāsniedz koordinētā veidā. Eiropa būs veiksmīga tikai tad, ja mums būs šī koordinētā pieeja, ja būs finansējums tādām valstīm kā manējā, kurām pašām pirmajām jāuzņem šie imigranti. Aizbrauciet uz Lampedūzu, lai saprastu, cik nopietna un sasāpējusi ir šī situācija. Iespējams, ka e, vadības centrs e, vai štābs šo jautājumu risināšanai būtu jāizvieto tieši Lampedūzā, jo tas tam ieņems e, tādu tā kā reāli aprises. Horačekungs, lūdzu, vienu minūti. Danke, Frau Prezidentin, Barozo. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais Barozo kungs. Čehijas premjerministrs Topolāneks Sveicu arī jūs. Esmu ārkārtīgi gandarīts, ka Čehijas republika ir pārņēmusi prezidentūru šī gada pirmajā pusē. Ir pagājuši 40 gadi kopš Čehijas okupācijas. Es biju spiests doties trimdā uz Vāciju. Man joprojām tas šķiet kā brīnums, ka Čehijas republika un citas centrāla austrum valsts tagad bauda brīvību, tās var konsolidēt demokrātiju savā sabiedrībā un baudīt dažādas brīvības patreizējās politiskās, ekonomiskās un vides um, problēmas, ir liela, liels izaicinājums. Tas būtu tāds jebkurai prezidentūrai. Taču es esmu pārliecināts, ka Čehijas prezidentūra būs uzdevuma augstumos un atrisinās šos uzdevumus. Es gribētu novēlēt Čehijas prezidentūrai un jums pašam visu to labāko. Paldies Horaček kungam par laika ievarošanu. Adamu kungs, pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze. Patreizies prezidentūras prioritātes jau tika minētas šogad, taču, eh, šorīt, taču, lai būtu kopīga rīcība, mums ir nepieciešama arī drošība NATO ietvaros un arī ārpus NATO struktūrām. Es gribētu šeit uzdot jautājumu kurš ir noteicis, ka tam tā ir jābūt. Es domāju, ja Eiropas Savienību kāds apdraudēs, tad mums ir jābūt visiem vienotiem. Šobrīd situācija tuvējos austrumos mūs neiepriecina. Eiropas Savienība nepiemēro nekādas sankcijas attiecībā uz Izraēlu. Eiropas Savienība neko nedara. Šeit daži teica, ka mums ir vajadzīga ekonomika bez robežām. Mēs negribam pārmērīgu regulējumu. Mēs gribam, lai ekonomiskā situācija būtu elastīgāka. Vai tie ir secinājumi, ko mēs kā Eiropas Savienība izdarām ekonomiskās krīzes apstākļos, vai tas ir tas, ko mēs ļausim darīt tirgumu brīvi un elastīgi attīstīties? Nav šaubu, ka mums ir eh, uzmanīgi jāskatās uz jauno politiku Eiropas Savienībā, jāskatās uz Eirobarometra aptauju rezultātiem. Šobrīd Eiropas Savienībā notiek masu demonstrācijas un protesti. Es domāju, ka tas ir aicinājums pēc politiskā miera. Cilvēki vēlas taisnīgumu un drošību skaidrs, ka katrai Eiropas Savienības dalību valstī ir jāuzņemas tāda loma, kas ir piemērota viņu konkrētajos apstākļos. Paldies! Paldies Adamu kungam, ka ievērojat jums atvēlēto laiku. Sinots kundze, lūdzu. Toplanek kungs grib novēlēt jums visu to labāko prezidentūras laikā un grib novēlēt visu to labāko Čehijas tautai. Kā deputāti no īrijas grib pateikties jūsu valdībai un tautai. Tad, kad īri balsoja pret Lisabonas līgumu, vienīgi Čehijas uh, varas pārstāvi teica, ka viņi respektē īrijas tautas lēmumu. Uh, Franču, eh, Nīderlandiešu eh, referendumi arī bija līdzīgi ar nē rezultātu, ar negatīvu iznākumu, taču nevienmēr šī attieksme tiek respektēta. Eiropā šobrīd ir vairākas krīzes. Taplane kungs, jūs aprakstītā programma šo krīžu pārvarēšanai tiešām ir ļoti ambicioza. Eh, lai ieviest šo programmu, dalībvalstīm ir jāciena citai citu, bet ir jāciena arī šo valstu tautas un iedzīvotāji. Tikai tad mēs varam veiksmīgi ieviest šo programmu. Es esmu patiešām ārkārtīgi patīkami pārsteigta par to, ka jūs šādu respektu paudāt pret īrijas tautu. Iespējams, ka uh, īrija arī otrais nobalsos pret, bet jūsu cieņa pret mūsu lēmumiem ir tiešām ārkārtīgi iespējama. Nasauer kungs, lūdzu, nākamais runātājs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt e, Topolānika kungs Jūs negaidījāt tik sirsnīgu uzņemšanu parlamentā, bet Čehijas prezidentūra tas ir notikums, kas ir vēsturisks politiskajā dzīvē. Ir divi ļoti būtiski elementi no vienas puses. Tas pirmkārt būtu Vācijas atkal apvienošanās, un otrais notikums ir Eiropas atkal apvienošanās pēc diviem ļoti asiņainiem kariem pagājušajā gadsimtā. Un šodien jūs esat uzņēmušies Eiropas Savienības prezidentūru. E, tā ir viena no izpausmēm šajā, šīm vēsturiskajām izmaiņām, par kurām, ar kurām mēs ļoti lepojamies. Jūs e, varat rēķināties ar Eiropas tautas partijas un e, Eiropas demokrātu atbalstu un jūs bijāt ne tikai pirmie arhitekti Transeiropas tīkliem, bet papildus tam jūs arī eh, aizsākāt Eiropas eh, universitāšu kustību, runājot par izglītību, kas ir ārkārtīgi būtiski, tieši tāpat kā ir būtiski mūsu noslēgtie līgumi. Jūs, eh, protams, varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Mēs, eh, jums jāsaprot, ka jūs dzirdēsiet arī varbūt netik pozitīvas atsauksmes vienmēr, taču ja, tas ir pilnīgi dabiski. Un mums ir jābūt arī pietiekam stipriem, lai mēs varētu atzīt eh, pieļautās kļūdas un jābūt gataviem šīs kļūdas labot. Un, lai labotu pieļautās kļūdas, eh, Lisabonas līgums ir viens no nepieciešamiem instrumentiem, un mēs ceram, ka prezidentūra strādās pie tā, lai šis līgums stātos spēkā un ka šis līgums arī Čehijā tiks ratificēts drīz. Paldies, eh, Rasauer kungs, nākošais runātājs eh, Barons Krespo. Priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji eh, komisijas priekšsēdētāji. Es sveicu Čehijas prezidentūru ar tā, tieši tikpat draudzīgi, kā E, toreiz, kad 91. gadā mēs e, devāmies uz toreizējo Čekoslovākiju, lai aicinātu viņu pievienoties Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka e, Čeh, Čehijas prezidentūra iemieso ārkārtīgi nozīmīgu personību pasaulē, kuru mēs visi zinām, kas ir Vāclavs Havels. Un tagad divas pārdomas un divi jautājumi priekšsēdētāji. Jūs esat pieņēmuši lēmumu Eh, pakļaut Lisabonas līguma ratificēšanu eh, pret raķešu vairoga līguma ratificēšanai, bet arī jūs esat pieņēmuši lēmumu pakļaut eh, savā valstī risināšanai jautājumu tādu jautājumu, kas ir jārisina kopā. Mēs nedrīkstam ignorēt vienu faktu, tādu kā gāzes konflikts ir politisks konflikts, un es nedomāju, ka jūs varētu veikt, un es domāju, ka jūs varat strādāt uh, austrumu virzienā šajā sakarā. Tāpat arī mēs zinām, ka Čehija ir lepna par savu suverenitāti, un mēs tomēr negribētu, lai uh, Lisabonas līgums Čehijā būtu tieši tāds pats, kā tas bija uh, īrijā. Otrkārt, es gribu eh, norādīt, ka mēs atzīmējam šobrīd eh, eiro desmit, eh, desmito gada dienu. Ko jūs darīsiet, lai aizsargātu eiro Čehijas prezidentūras laikā? Paldies, paldies, un nākošais runātājs Lēna Ek. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji kungs, eh, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji. Mums ir jārunā šobrīd par divām krīzēm - par klimata krīzi un par finanšu krīzi. Papildus tam ir arī enerģētiska krīze, tāpēc ir ļoti svarīgi koncentrēties uz šiem jautājumiem. Topolāne kungs ir klāt un viņam ir jānodarbojas ar Eiropas Savienības funkcionēšanas jautājumiem, lai varētu šos jautājumus sakārtot, it īpaši runājot par finanšu krīzi. Mums ir jāpalīdz saviem pilsoņiem aizsargāt apkārtējo vidi, veidot mazos vidējus uzņēmumus, veidot jaunas darbvietas. Katra krīze nozīmē daudz izmaiņas, tā skaitā tehnoloģiskas izmaiņas, dažādas pārmaiņas. Mums ir jārunā par jaunām tehnoloģijām, par bioloģisko degvielu, par saules enerģijas izmantošanu, ir vesela rinda ar šādām jaunām tehnoloģijām, kas ir, e, kas ir jāievieš, lai varētu risināt klimata izaicinājumus un veidot jaunas darbietas Eiropā. Ir nepieciešams tās tehnoloģijas, kas atbalsta klimatu. Tāpat arī ir jāstabilizē enerģētiskā situācija attiecībā uz Krieviju. Enerģētikas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un mums ir vajadzīga pilnīga Eiropas politika enerģētikas ziņā. Tāpat arī Eiropas Savienība ir jārunā vienotā balsī par šo jautājumu. Pretējā gadījumā Tie pilsoņi, kuri salst šobrīd savos dzīvokļos, mums to nepiedos. Un tik tiešām mums ir jāsadodas rokās šo jautājumu risināšanai. Es apsveicu eh, Čehijas prezidentūru, tai sekos eh, Zviedrijas prezidentūru, es vēlu jums panākumus. Nākošais runātājs eh, Kristovska kungs. Baroso kungs, Toplaneku kungs. Vēlos sveikt Čehijas valdību par apņēmību turpināt Slovenijas prezidentūras laikā aizsākto komunistiskā režīma noziegumu politisko morālo un juridisko aspektu izvērtēšanu. komunistiskā režīma noziegumu sekas ir atbaidoša dzīva rēta eiropas sejā taču eiropas politiķi joprojām reālpolitikas ietekmē to izliekas neredzam. tas rāda ka eiropai joprojām pietrūkst pašcieņas krievijas autoritārās ideoloģijas priekšā. diemžēl tik ilgi kamēr nacistu rīcību atzīst par noziegumu pret cilvēci taču psrs komunistiskā režīma noziegumus attaisnos mums jārēķinās ka eiropa un tās vēsturiskā patiesība ir sadalīta austrumu un rietumu daļās ukrainai noslēdz gāzes padevi un gruzijā iebrauc krievijas tanki. tik ilgi eiropas kopējās vērtības būs nerealizēts sapnis aicina čehijas prezidentūru realizēt prāgas deklarācijā pausto apņēmību. madam president president in office pane premjere priekšsēdētāja kundze padomes priekšsēdētāja šī ir pirmā prezidentūra kuru pārstāv iepriekšējā padomu bloka valsts Jūs esat inaugurējuši savu prezidentūru ļoti sarežģītā laikā, kad mēs sastopamies arī ar enerģētikas krīzi. Mēs gribam apsveikt jūs, Topolāneka kungs, par ātro rīcību un saistībām, lai rakst, la, eh, rastu rīcību un risinājumu gāzes krīzei. Divas no trim galvenajām prezidentūras prioritātēm enerģētika un ekonomika ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs zinām, ka šīs ir ārkārtīgi svarīgas prioritātes. Jums ir jāatrod arī solidaritātes risinājums tieši tagad. Jums ir jāstrādā pie gāzes padavis nodrošināšanas dalību valstīm. Uh, un bez tam ir jāatrod ilgspējīgs risinājums arī nākotnē. Mums ir nepieciešama visaptveroša stratēģija, kas jums ir jāizstrādā. Mēs atzinīgi vērtējam jūsu prioritāti par austrumu sadarbību, kas radīs labāku sadarbību ar partneriem, kas ir tik tūlu mūsu robežām. Parlaments jūs atbalstīs, veidojot starpparlamentāro asamblēju. Šī partnerība dos iespēju risināt tādas krīzes kā pašreizējā. Esmu pārliecināts, ka Čehijas prezidentūra spēs piepildīt mūsu cerības un ka seš, pēc sešiem mēnešiem mums būs mazāk barjeru Eiropas Savienībā. Mēs vēlam jums panākumus. Paldies! Paldies, saka priekšstādētāja. Tagad vārds Lainēn kungam. Tapalāneka kungs. Eiropa bez barjerām ir ļoti labs moto, kas atbilst Eiropas Savienības vērtībām un kas saved kopā cilvēkus. Es domāju, ka mums ir jālikvidē barjeras arī cilvēku prātos cilvēkiem ir ideoloģiskas barjeras saistībā ar Eiropas Savienību, kas traucē turpmāko attīstību saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un pie šī jautājuma arī ir jāstrādā. Mums ir nepieciešams reformu līgums. Mums nevar būt enerģētikas politika, ja pamati jau nav atspoguļoti Lisabonas līgumā. To pašu var teikt arī par citām politikas jomām. Ir diezgan nepieņemami ratifikācija saistīta ar citām vietēja, citiem vietējiem politiskiem jautājumiem. Šī ir kopē, šis ir kopējs līgums. Šeit mēs nerunājam par uh, opozicionāriem valdību konfliktiem valstīs. Mums ir jārunā par dalībvalstu vērtībām. Protams, ka ir arī trūkumi jūsu valstī, piemēram, uh, Te varētu minēt uh, ārstu, kurš cīnās par kompensāciju savā konkrētā gadījumā. Vaclavs Havels pieteica bada streiku saistībā ar tādu pašu jautājumu. Sarkozī kungs teica, ka seši mēneši viņu ir pārveidojuši, un es ceru, ka arī Čehijas prezidentūra spēs ko mainīt. Paldies! Dafa kungam vārds pusotru minūti. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Premjerministra kungs, man ir četri jautājumi. Jūs jau minējāt, ka Lisabonas līgums ir ļoti svarīgs un arī Nīcas līgums, tad jautājums ir, kāpēc jūs to parakstījāt? Un otrs jautājums, vai jūs varētu apstiprināt, ka Čehijas republika nesekos īrijai? un negraus Lisabonas paketi. Trešais jautājums. vai jūs nesaskatāt pretrunu tajā, ka jūs šeit ierodaties un slavējat parlamenta leģitimitāti, bet neatbalstāt līgumu, kas um, palielina tās pilnvaras. Un ceturtais jautājums vai Čehijas prezidentūra vai Čehijas prezidentūrā tiešām ir pilnvaras saistībā ar līguma ratifikāciju. Paldies! Tagad vārds Peka kungam vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, premjerministra kungs. Šī vienpusējā krīze ietekmē pasauli un Eiropu, un iespējams, ka tā varētu būt jūsu glābējs. Mēs vienmēr gribam mācīt cilvēkus, bet katrā ziņā mums visiem ir jāmācās no šīs krīzes. Tagad mēs varam saskatīt, kā jūs jau teicāt, nedaudz svaiga gaisa, un es gribu novēlēt visu to labāko jūsu prezidentūrai. Es gribu atgādināt vienu lietu, kam vajadzētu pievērsties. 1918. gadā Čehijas republikā notika ļoti augstprātīga uzvedība. Es ceru, ka jūs arī varētu iesaistīties tādā pašā politiskā kustībā un izmest pa logu visus tos negodīgos padomniekus, kas ir ap jums un parādīt Eiropas pilsoņiem, kas ir taisnība. Tas būs daudz labāk nekā klausīties šajos meļos. Grēc. Zapalas kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Tieši tāpat kā vienmēr Eiropā, mēs esam saskārušies ar svarīgām situācijām, nozīmīgām situācijām. Arī Čehijas prezidentūras pusgads ir šo, šo notikumu vidū. Pašreizajās diskusijas, kas notiek, un prezidentūras e, piedāvātie risinājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpat arī Lisabonas līgums ir, e, tam ir nepieciešama galīga ratificēšana. Mēs esam ceļu nosprauduši, un šobrīd mums ir jāpieliek pēdējie pūliņi, lai mēs varētu nonākt līdz ratificēšanai pasaules ekonomiskā krīze vēl nav likusi mums izjust visu tās ietekmi. E, to mēs izjūtīsim nākamā gada laikā, un tāpēc ir nepieciešams turpināt iet pa Francijas prezidentūras uzsākto ceļu, lai arī citas prezidentūras, arī Itālijas prezidentūra vēlāk varētu risināt Eiropas problēmas. Eiropā šobrīd mēs esam saskārušies ar nozīmīgu problēmu, kas ir energo, enerģijas piegāde. Un šīs situācijas risinājums šķiet ārkārtīgi sarežģīts, taču mēs esam tuvu risinājumam, katrā ziņā ir nepieciešams nodrošināt lielāku neatkarību Eh, daudzām valstīm, tā skaitā manai valstī no energopiegādēm. Tāpat arī situācija eh, gazas sektorā ir satraucoša. Mēs nevaram uzskatīt to savu tautu par teroristiem. Tāpat arī mēs nevaram pieļaut to, ka civili iedzīvotāji ir absurda kara upuri un nepārtraukta kara upuri. Imigrācijas jautājumi ir jārisina Eiropas līmenī un jāpiešķir ārkārtīgi. Um, liela nozīme daudzām valstīm, tādām kā Itālija un Malta, kur saskaras ar ļoti lielām grūtībām. Tāpat arī Kipras problēma ir jārisina šī perioda laikā. Reizi par visām jāatrisina attiecības, kas pastāv starp Grieķiju, Turciju, Eiropu, Turciju un ir e, tajā pašā laikā jāturpina pirms iestāšanās sārunas. Premjerministra kungs. Es vēlu jums veiksmīgu darba cēlienu, un es eh, arī vēlos norādīt, ka mums dažkārt nav nācies uzklausīt tāds višķveida re replikas nākošais runājs poņā. Priekšsēdētāji, eh, če čehu, vēsturniek, no čehu vēsturniekiem es esmu uzklausījis iemeslus, kāpēc nav ratificēts Lisabonas līgums. Tāpēc, ka tiek runāts par skaitļa astoņu maģiju, kā 2008, un tas ietekmē visu jūsu vēsturi. 1918. E, gads e, izveidot Čekslovākiju, tālāk 48. gads, 68. E, gads, un pēc tam trīs pēdējie 38. kad Francija ir apvienotā karaliste, jūs pamet 48. kad jūs nonākat otrā pusē dzels priekškaram, un 68. kad Prāgā ienāk padomu tanki Un arī li, ļoti labi saprotams ir 2008. gads. Jūs domājat, ka ratificēt līgumu šajā gadā varētu būt aizdomīgi. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs atsevišķos gadījumos esam dzirdējuši salīdzinājumus starp ierobežotu Brežņeva laika suverenitāti un līgumu biedrs Barozo, kurš ir šeit klāts, par spīti visiem saviem trūkumiem, tomēr nav Brežņēvs un neraugoties ar pat uz savu pagātni. Mēs veidojam dalīto kopīgo suverenitāti, par kur mēs visi esam brīvprātīgi vienojušies. Un Lisabonas līgums ir tikai etaps, tikai viens brīdis visā šajā vēsturē. Un es jūs lūdzu 2008. gads ir pagājis, ratificējiet to 2009. Eh, paldies, un nākošais eh, runātājs Starkevičūtē uz pusotru minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Čehijas republika pārņem prezidentūra un liek uzsvaru uz ekonomiskajām reformām un uh, runā un veido, e, domā par Eiropas Savienības modeli, vai tas būtu liberālāks vai vairāk sociāli orientēts. Dažkārt tas tiek prezentēts kā diskusijas starp veco un jauno Eiropu, bet es domāju, ka Čehijas republika atradīs kopsaucēju. E, šīs abas koncepcijas nebūtu nav tik atšķirīgas. Un e, tas viss pateicoties globalizācijai un multikulturālajai ekonomiskajai situācijai. Tirgus ekonomikas definīcija dažādas tautas saprot atšķirīgi, un to nosaka arī uzvedības faktori. E, e, bijušā padombloka valstis apzinās, ka tirgus institūcijas iz, izveidošanas un vieni paši tirgus likumi nenodrošina veiksmīgu tirgus funkcionēšanu. Tas ir jāsaprot iedzīvotājiem un situācija ir jāpielāgo viņu vēlmēm un vajadzībām. Dažkārt politiskās intereses arī jāņem vērā. Vienmēr tas ir jāņem vērā. Tomēr ilgā termiņā politiskajā perspektīvā pēdējās ekonomikas tirgus ekonomikā ņemot vērā izmaiņas, kādas ir notikušas ekonomiskajā vidē, rada iespējas radikālām un populistiskām grupām nonākt pie varas, vēl jau vairāk tās var izveidot ilgtermiņa politisku nestabilitātu un novest pie ekonomikas palielināšanās. Paldies! Nākamais runātājs Kāmras kungs vienu minūti. Προχωρούμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Acīm redzot, kameras kunga nav zālē, tad aicināšu Broka kungu izteikties. Divas minūtes, lūdzu. Godātā priekšsēdētāji, prezidenti, dāmas un kungi. Arī es gribētu sveikt Čehijas prezidentūru ar stāšanos prezidentūras amatā. Šī ir pirmā reize, kad bijusī Varšavas pakta valsts pārņem prezidējušās valsts funkcijas. Turpināšu to, ko pilnīgi pareizi teica Nasauer kungs. Manuprāt, tam ir ļoti liela simboliska nozīme. Es arī domāju, ja mēs runājam par notikumiem Gazā, tad Švarcemberga kungs ļoti laicīgi ieradās tuvējos austrumos, un ir vēl bijuši vairāk signāli, kas liecina par to, ka Čehijas prezidentūra ir nopietni gatavojusies šai lomai. Es gribētu uzsvērt sekojošo. Ja mēs skatāmies uz strateģisko koncepciju energodrošības jautājumos, tad tā ir viena no svarīgākajām. Ir ļoti daudzas jomas, kurās dalība valsts viena pati vairs nespēja aizstāvēt savus iedzīvotājus. Tai ir jāsadarbojas ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ja mēs runājam par energodrošību, tad tā ir atrisināma tikai tad, kad būs ratificēts Lisabonas līgums. Šobrīd mēs mēģinam koordinēt, taču šī koordinācija nav saistoša dalību valstīm. Mēs varam veikt veselu virkni pasākumu, taču tad, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, tikai tad mums būs pilnas iespējas izmantot šo vienotību, tikai tad būs demokrātija. Tad mēs būsim stiprinājuši Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu pilnvars. Es uzskatu, ja kāds uztraucās par rakstisko uh, Lisabonas līguma tulkojumu vācu valodā, tad tas ir gluži nevietā. Daži ir izteikušies, ka Nicas līgums esot labāk uzrakstīts nekā Lisabonas līgums. Esmu pārliecināts, ka šo rakstisko tulkojumu var rediģēt un uzlabot. Es uzskatu, ka mums ir jāskatās uz kopīgiem izaicinājumiem un varam tiem stāties pretī godam tikai tad, ja spēkā ir Lisabons līgums. Lielas paldies! Tagad Estrelas kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais padomas priekšsēdētāji. Savā runā jūs teicāt par Eiropu, kurā ir noteikumi. Jūs bieži pieminējāt likums un noteikums, taču viens no demokrātijas noteikumiem ir savu vārdu turēšana. Jūs savulaik solījāt ratificēt Lisabonas līgumu līdz 2008. gada beigām, un to jūs neizdarījāt. Es domāju, ka tā ir kļūda. Man ir jautājums, kad Čehijas republika ratificēs Lisabonas līgumu? Jūs runājāt ievadrunā arī par uzticēšanos. Čehijas valdība, arī jūsu valsts prezidents, ir tiesīgi darīt to, ko tie vēlas, taču viņi nedrīkst aizmirst, ka pieder Eiropas Savienībai. Un šobrīd runā visu Eiropas pilsoņu vārdā, 27 dalību valstu un 500 miljonu iedzīvotāju vārdā. 25 dalību valsts jau ir ratificējušas Lisabonas līgumu, to jūs nedrīkstat aizmirst. Īrijā drīz būs otrs referendums par šo jautājumu. Sabiedriskās aptaujas liecina, ka vairums īru varētu atbalstīt līgumu, jo viņi ir sapratuši, ka patreizējos starptautiskos apstākļos, kas ir īpaši sarežģīti, piedalīšanās Eiropas Savienībā un Eirozonā tos aizsargā no vēl lielāka ļaunuma. Tātad jautājums, kad Čehijas republika ratificēs Lisabons līgumu? Kā mans grupas priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs teica, šobrīd Eiropai priekšā pavērs neredzētu izaicinājumu. Eiropai jārunā vienā balsī, tas būs iespējams tikai tad, ja spēkā būs Lisabons līgums. Polāniek, Paldies! Nākamais runātājs Kapāto kungs pusotra minūte. Paldies! Padoms priekšsēdētāja kungs, jūs runājāt par austrumu partnerību. Šī partnerība ir pavisam nesens Eiropas Savienības izgudrojums. Agrāk tādas nebija. Tā nebija tajā Eiropā, kuru veidoja Eiropas kādreizējie dibinātāji pēc otrā pasaules kara. Tā bija Eiropa, kura, kurā jūs iestājāties, arī Austrum Eiropa. Eiropa vienmēr ir bijis miera faktors Un tas nav tāpēc, ka mēs piedāvājam partnerības iespējas kaimiņiem, bet gan mēs piedāvājam iespēju iestāties šajā savienībā. Pirms jums bija Francijas prezidentūra, un tā izteicās ārkārtīgi skaidri jautājumā par barjerām. Francijas prezidentūra teica, ka ir nepieciešams noteikt Eiropas robežas, aizvērt durvis pirmkārt Turcijas priekšā un skaidri un gaiši pateikt, ka Eiropas Savienība grib darīt galu paplašināšanas procesam. Rezultātā Eiropas Savienības robežas agrāk bija atvērtas, Eiropa deva cerības tādām valstīm kā jūsiem. Tagad ir vairāk spriedzes apkārt Eiropas Savienībai, Kaukāza reģionā, Balkānos. Es esmu radikālas, miermīlīgas partijas pārstāvis. Mm, tādēļ es domāju, ka mēs nedrīkstam noslēgt Eiropas robežas Mums ir jāļauj citām valstīm iestāties Eiropas Savienībā. Tā vietā mēs nedrīkstam piedāvāt vienkārši partnerattiecības. Mums jāpiedāvā vienādas tiesības visiem. Paldies! Nākamais runātājs Hokmārku kungs, divas minūtes. Godātais premjerministrs, premjerministrs kungs, pirmkārt es gribētu sveikt jūs par to, ka jūsu prezidentūra jau vairāk kārt demonstrējas savas spējas. Tāpat arī uh, Varu jums pateikt, ka daudziem zviedriem joprojām uh, liekas, ka Prāga atrodas uz austrumiem no Stokholmas. Tas ir tā ģeopolitiskā mantojuma rezultāts, ko mēs saņēmām no pagājušā gadsimta. Un tas ir pilnīgi nepareizi. Es domāju, ka jūsu prezidentūra ievedīs Čehijas republiku atkal pareizajā vietā mūsu apziņā esošajā Eiropas kartē. Es tāpat ceru, ka jūs eh, veidosiet labus pamatus, labus priekšnoteikums nākamajai Zviedrijas prezidentūrai. Tādos jautājumos kā klimatiskās izmaiņas konkurētspēja ir ļoti svarīgi, lai jūs varētu demonstrēt, ka mēs spējam risināt ekonomiskās prob problēmas pietiekam atvērti, bez protekcionisma un ar atvērtas ekonomikas dinamiku. Un, protams, ja runājam par energo jautājumiem, tad tur jums būs īpaši svarīga loma Protams, ka jūs eh, šādā ziņā atrodaties ļoti izdevīgā stāvoklī. Patreizējais brīdis pasvītro to, cik ļoti ir nepieciešams reformas un pārmaiņas. Es domāju, ir pareizi teikt, ka solidaritāte kā pretspars energo problēmām nozīmē, ka mums ir nepieciešams reformēt un padziļināt Eiropas iekšējo energotirgu. Bez tā mēs joprojām būsim pakļauti dažādiem nepatīkamiem vējiem un arī mēģinājumiem mūs skaldīt un valdīt. Viens no mērķiem ir nodrošināt, lai nebūtu neviena, kas varētu vienpersoniski kontrolēt gāzes un elektrības piegādi. Uh, un tāpat arī uh, sadali. Mums ir vajadzīgs viens kopējs energotirgus. Ja jūs prezidentūras laikā to varētu sasniegt, tad tas būtu strateģisks solis uz priekšu. Es ceru, mēs visi varēsim jūs ar to apsveikt šo sešu mēnešu nobeigumā. Paldies Hokmar kungam, un tagad aicināšu Bergeras kundzi uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais padoms priekšsēdētāji. Es, tāpat kā vesela virkne citu deputātu, cīnījos par to, lai Čehija iestātos Eiropas Savienībā pirms 2004. gada. Es biju apvienotās parlamentārās komitejas locekle. Es esmu tādēļ ārkārtīgi gandarīta par to, ka šobrīd Čehijas republika pārņem Eiropas Savienības prezidentūru kā deputāti no Austrijas, es vēlētos teikt, ka Čehijas iestājas uh, atbalstīšana nevienmēr tolaik bija ļoti populāra Austrijas sabiedrības acīs. Mēs gribam sniegt savu atbalstu Čehijas prezidentūrai, nevēlamies pārāk izcelt tās problēmas, ar kurām jūs saskaraties šobrīd Šeit jau dzirdējām izteikumus par patreizējo konfliktu Gazā. Tāpat arī par kopējo ekonomisko situāciju Eiropā, kas ir problemātiska. Man jāpiemina jautājums par atomelektrostāciju Slovākijā, ko it kā varētu atkal iedarbināt, kas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības likumiem. Ježī Krūža labi pazīstams rakstnieks, kuru es varētu ieteikt lasīt visiem deputātiem. Viņš ir tiešām ārkārtīgi labs rakstnieks, un viņš saka, ka Eiropai nav nekādu noteikumu vai instrukciju. Taču, ja šādi noteikumi būtu, tad prezidentūrai katrā gadījumā varētu ieteikt eh, eh, gaidīt atbalstu no Eiropas parlamenta un no nacionāliem parlamentiem. Paldies, Karas kungs, divas minūtes. Es gribētu aicināt visus kolēģus ievērot viņam atvēlēto runāšanas laiku, citādi es slēgšu ārā mikrofonu. Paldies. Čehijas prezidentūrai ir ķērusies pie darba. Mēs esam redzējuši arī mākslas izstādi, bet katrā ziņā mums ir jāpaskatās arī uz to, ka Čehijas prezidentūrā jāuzņemas atbildība par visu Eiropas Savienību. Šķiet, ka jūs esat koncentrējušies uz svarīgām prioritātēm. Protams, ka mēs to redzēsim, kā jūs īstenosiet prioritātes. Protams, ka jūs esat uzņemšies saistības saistībā ar Eiropas Savienību. Čehijas prezidentūra un Čehijas valdība uzņemas lielu atbildību saistībā ar Eiropas politiku. Jums ir jācenšas visu padarīt pēc iespējas labāk. Protams, ka mēs negribam, ka valstu prezidentūras tiek nostādītas pret Eiropas Savienības politiku un tā tālāk. Pilsoņiem ir skaidri jāpasaka, piemēram, ja mēs runājam par gāzu, par gāzes uh, problēmām un par ekonomisko krīzi, tad Lisabonas līgums palīdzēs jums efektīvāk pildīt pienākumus. Mēs esam Eiropas Savienība, kurā mēs uh, ievērojam tiesiskumu un vērtības un tas ir jāievieš praksē. Pretējā gadījumā mums trūks solidaritātes. Protams, ka mums ir savi noteikumi un vērtības, kas mūs apvieno, neskatoties uz atšķirībām. Neslēpieties aiz īrijas, speriet soli uz priekšu, lai ratificētu Lisabonas līgumu 2009. gadā. Mēs, protams, vērtēsim jūsu sniegumu sakarā ar paveiktajiem darbiem. Paldies, Karasa kungs, Titlī kungam vārds pusotra minūte. Titlī kungs nav klāt, tagad vārds Lieniņš kungam divas minūtes. Man interesē tas, ko teica uh, padoms priekšstādētājs par opozīciju. Čehijas prezidents dara ļoti labu darbu, lai torpedētu Čehijas prezidentūru. Čehijas prezidentūra saka, ka tā darīs visu iespējamo. Bet svarīgi ir, kāpēc tā Čehijas prezidentūra nevar ratificēt Lisabonas līgumu. Tā ir jāpilda savas uzņemtās saistības. Čehijas prezidentūras raksturo klimata pārmaiņu paketi kā nevisai svarīgu. Protams, ka ekonomikas atjaunotnes plāns arī ir ļoti svarīgs, pie kā ir jāstrādā. Pirmais paziņojums par gāzu arī ir bijis svarīgs. Mums ir jādomā par līderību mums teica, jo ātrāk mums būs uh, ilg, ilgspējīga prezidentūra, jo labāk. Un tad arī Eiropas Savienībā varēsim ieviest ekonomisko atjaunotni. Es apsveicu Barozo kungu. Runātājiem tiek atslēgts mikrofons. Zeleniča kunga. Kungs, jums vārds divas minūtes. Zeleniča kungs lūdzu. Paldies! Es domāju, ka tā būtu liela kļūda, ja mēs sāktu risināt hroniskas problēmas. Problēmas, protams, ir saistītas arī ar Krievijas ambīcijām Uh, risināt gāzes problēmas. Šis problēmas nebūs iespējams risināt, ja Ukraina turpinās ieviest nepārskatāmu cenu politiku. Čehijas prezidentūras prioritātes ietver arī enerģētikas stiprināšanu un arī austrumu partnerību stiprināšanu. Ukrainai ir jāpalīdz uzlikt tirgus cenas enerģijai. Prezidentūrai arī jāizdara spiediens uz Kijevu, lai panāktu ekonomisko struktūru likvidēšanu, kas traucē ieviest reformas un tiesiskumu. Uz Ukrainu ir jāizdara spiediens. Un, protams, ir nepieciešama arī sadarbība, lai panāktu, ka Ukraina nav vienmēr atkarīga tikai no Krievijas. Protams, ka jāatrisina jautājums Ukrainā lai varētu turpināt risināt šīs gāzes problēmas. Mums ir jāsāk cieša sadarbība starp Eiropas Savienību un Ukrainu pēc gāzes krīzes atrisināšanu. Es ceru, ka Čehijas prezidentūra izdarīs spiedienu uz Ukrainas pārstāvjiem. De Rosa. De Rosa kungam vārds pusotru minūtu. Es gribētu, lai mēs visi novēlētu Čehijas prezidentūrai visu to labāko. Šodien mēs dzirdējām komentāru, ka Lisabonas līgums ir sliktāks nekā Lis Nicas līgums. Tā nav tiesa, un tādējādi mēs arī pārkāpjam uzticību. Mēs visi dzirdējām šos komentārus par Lisabonas līgumu. Mums ir nepieciešama demokrātiska savienība, ko piedāvā Lisabonas līgums, lai risinātu dažādas problēmas un lai izvairītos no konfliktiem. Tajā runā par enerģētikas krīzi, par ekonomisko un finanšu krīzi un citām krīzēm. Premjerministrs kungs, jums ir jāvada Eiropa pamatojoties uz mūsu kopējām vērtībām, ņemot vērā solidaritāti un arī sociālā tirgus ekonomisku multilaterālismu un uh, dzimumu līdztiesību. Šeit ir jārunā par vīriešiem un sievietēm, arī saistībā ar vecāku pienākumiem. Jums ir jāatliek malā jūsu konservatīvie viedokļi uz šiem sešiem mēnešiem. Īrijā ja noteikti būs referendums, kad tiks izskaidrots Lisabonas līgums šogad, un es ceru, ka uh, iznākums būs pozitīvs. Jūsu komentāri šodien šo uzdevumu ir padarījuši sarežģītāku. Ja referendums būs negatīvs, tad jums neviens nepateiksies par to. Runātājiem tiek atslēgts mikrofons. Būsieka kungam vārds divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji! Patams priekšstādātāji, komisijas priekšstādātāji, es gribētu apsveikt premjerministru kungu ar prezidentūras pārņemšanu. Es gribētu arī apsveikt jūs par divām pirmajām pavadītām veiksmīgajām nedēļām prezidentūrā. Jūs runājāt par nacionālo identitāti. Identitātes veido ļoti dažādi gan Rietuma Eiropā, gan Austruma Eiropā. Es domāju, ka trešā enerģētikas pakete būs ārkārtīgi svarīga šajā prezidentūrā. Šajā paketē mēs lasām par kopējo enerģētikas tirgu, par kopēju aģentūru, regulatoriem un pārobežu sakariem un kopīgām investīcijām, kā arī par integrāciju, kas patiesībā nozīmē solidaritāti. Mēs runājam par solidaritāti energoapgādes jomā. Enerģētikas pakate nozīmē arī liberalizāciju. Te ir jārunā par regulētu pieju enerģētikas tīkliem. Ir nepieciešams arī konkurētspējīgs tirgus. Mums ir jārunā par lētāku enerģiju patērētājiem un ekonomikai, kas varētu palīdzēt iziet no pašreizējās ekonomiskās krīzes Un visbeidzot, šī enerģētikas pakete nozīmē to, ka jāstrādā kopā ar uh, trešām valstīm, ar tām, kas piegādā, piegādē enerģiju Eiropai, un jārunā arī par tranzītu valstīm. Austrumu dimensija uh, arī būs ļoti svarīgi šajā enerģētikas paketē. Jūs uzsvērāt enerģētiku, ekonomiku un austrumu dimensiju kā savas trīs prioritātes. Es domāju, ka enerģētikas pakete būs ārkārtīgi noderīga šajās trijās prioritātēs. Runātājiem tiek atslēgts mikrofons. Andersam kungam vārds pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribētu atzinīgi vērtēt un sveikt um, Čehijas prezidentūru. Šīs prezidentūras laikā mēs um, redzēsim šo sarežģīto ekonomikas situāciju. Pagājušajā nedēļā es izlasīju uh, Financial Times, kurā Klausa kungs ir ieteicis vairākus risinājumus. Viņš teica, ka ir jāsamazina ambīcijas, runājot par klimēt, klimata jautājumu. Mums ir jāsamazina savas ambīcijas arī sociālo jomā. Es tam nepiekrītu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepareizs ceļš. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem un jāinvestē modernās tehnoloģijās modernās infrastruktūrās, un tas ir vienīgais veids, lai nodrošinātu ilgspēju, ilgspēju sabiedrībā un arī ilgspējīgu klimata politiku. Tas pats attiec arī uz sociālo politiku, kas nodrošina darbinieku vienlīdzīgu izturēšanos pret uh, darbiniekiem un tā tālāk. Tas nenozīmē mazāku izaugsmu. Te mēs runājam par ilgtspēju ilgākā laika periodā. Ja mēs lasām programmu par ģimenes politiku, tad mēs runājam par vecmodīgu politiku. Moderna ģimenes politika nozīmē vienlīdzīga atbildība bērnu audzināšanā. Ir nepieciešama vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm. Uh, Paldies, Andersona kungs, Jēlevas kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es kā Eiropas parlamenta deputāti no Bulgārijas gribētu sveikt Čehijas prezidentūru ar to, ka enerģētika un energoapgādes drošība ir viena no šīs prezidentūras galvenajām prioritātēm. Uh, Pēdējo dienu laikā daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis kļuva par ķilniecēm eh, gāzes strīdā starp Krieviju un Ukrainu. Ungārijā vairāk nekā 130 tūkstoši mājasēmniecību palika bez apkurs. Diemžēl Bulgārijas valdība nevarēja palīdzēt iedzīvotēm šajā krīzē. Mēs esam vienīgā dalībvalsts Eiropas Savienībā, kurai nav alternatīvo energoavotu. Godātie kolēģi! Manuprāt, es runāju visu parlamentu vārdā, kad saku, ka mēs nevaram ļaut, lai Eiropas iedzīvotāji maksātu cenu par to politisko spēli, ko spēlē energotirgotāji, kas izmanto enerģiju kā tādu e, ietekmes ieroci. Mums ir nepieciešama kopīga energopolitika, tās mērķis ir uzlabot energoinfrastruktūru. infrastruktūru Tad, kad mēs runājam par solidaritāti enerģētikas jomā, tad tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami kopīgi projekti un jāizvairās no patreizējās divpusējo līguma prakses. Es ceru, ka drīz būs iespējams izveidot arī kopīgu kodolu kapacitāti Eiropai. Eh, tas varētu būt kopīgs projekts visās dalību valstīs. Es sveicu Čehijas prezidentūru šajā kontekstā ar to, ka tā ir apzinājusi un nosaukusi kā vienu no savām prioritātēm plašāku sadarbību ar uh, Dienvidu Kaukāziem, Balkānu valstīm un Dienvidu valstīm. Es atbalstīšu tādu pieeju, kas ņems vērā iespējas gan dalību valstīm, gan arī mūsu reģionu kaimiņiem veidojot sadarbību, kas palīdzēs mums nākotnē pārvarēt krīzes, kas līdzīgas patreizēji. Mums ir jāatrod eh, tāds veids, kas būs vislabāks mums visiem. Šodien šāds kopīgs energopolitikas nepieciešamība ir skaidrāk redzama nekad iepriekš, un es e, novēlu Čehijas prezidentūrai veiksmi. Paldies, Levai kundze, vienu minūti. Paldies! priekšsēdētājs kundze, godātais premjerministra kungs. Mēs ar lielām gaidām skatāmies uz Čehijas prezidentūru. Mēs redzam, kāds ir jūsu lozungs. Es domāju, ka runājot par prioritātēm, mums jārunā par ekonomisko stabilitātu un energopolitiku. Taču gribētu uzsvērt, ka ir vēl kāds jautājums, kurš noteikti ir jārisina uh, un kurš ir jānoliek centrā, un tas ir Eiropas pilsonis. Mums ir jādomā par tiem problēmu jautājumiem, kas skar pilsoņu ikdienas dzīvi. Mums ir jāstiprina, jākonsolidē atbildes sociālajām programmām. Nepieciešams piedāvāt vienlīdzīgas tiesības visiem pilsoņiem, ir jāizturas labāk pret minoritātēm, jābūt lab, vienotai politikai attiecībā pret minoritātēm. Es domāju, ka mums ir jāiesaista Eiropas Savienības pilsoņu vairāk lēmumu pieņemšanas procesā. Ja komunikācija nenotiek, tas nozīmē, ka pilsoņi zaudē uzticību Eiropas Savienībai Savienībai un tās institūcijām. Ir ļoti svarīgi, lai mēs izmantotu izglītību kā ceļu pie pilsoņiem. Paldies! Roitovs kundze, divas minūtes jums. Padomas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, Čehijas prezidentūras iesākumā notika konflikts Gāzā un energokrīze. krīze Ir bijuši dažādi sarkastiski izteikumi par to, vai Čehija ir gatava vadīt Eiropas Savienību, bet tagad mēs esam pietiekami pārsteigti par to, cik atbildīgi un efektīvi Čehijas prezidentūra šīs negaidītās krīzes ir risinājusi. Taču vai tiešām tās bija negaidītas? Uh, Es augstu vērtēju Čehijas prezidentūras eh, tu, vēlmi sākt eh, risināt šīs problēmas pēc Ziemassvētkiem, pēc tam, kad eh, Francijas prezidentūrai tas neizdevās. Es ceru, ka jūs risināsiet arī problēmas, kas saistās ar Ķīnu. Ķīna neat, eh, neievēro pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus, atbalsta savu produkciju, kas ir ražota pilnīgi nepaņemamos apstākļos. Eh, piemēram, mēs nevaram vairs nopirkt eh, nekaitīgas kurpes bērniem, jo Ķīnā tās tiek ražotas briesmīgā veidā. Uh, Mēs joprojām gaidām, lai Ķīna atvērtu savu tirgu, un tas būs tikai taisnīgi, ja mēs arī savus produktus varēsim tur nosūtīt. Priekšētāji, es ceru, ka jums veiksies šajā jomā. Tāpat, premjerministrs kungs, es gribētu sveikt jūs ar to, cik labi jūs prezentējat savu programmu, un es arī sveicu jūs ar jūsu personisko karjeru. Jūs esat tāds politiskās partijas vadītājs, kuras ministri 2003. Bal gadā balso pretiestāju Eiropas Savienībā. Tagad tagad šī partija mainīsies. Es ceru, ka jūsu kolēģi arī evolucionēs tāpat kā jūs arī attiecībā uz Lisabonas līgumu. Plašsaziņas līdzekļos ir rakstīts, ka īri labāk saprotot Lisabonas līgumu šobrīd un tāpēc atbalstīšot to. Uh, Es ceru, ka mēs savukārt atbalstīsim īrus, neskatoties uz to, ka prezidents Klauss varbūt ar jums pēc tam vairs nerunās. Paldies, jūs ļoti labi ievērojat laiku. Nākamā runātāja Bacelī kundze viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Godātais premjerministra. Mēs zinām, ka situācija finanšu krīzes jomā ir sarežģīta. Uh, Mēs dzirdējām jūs ievadrunā, ka Lisabonas līguma parakstīšana un ratificēšana ir viens no galven, viena no galvenām prioritātēm. Taču Eiropas Savienība ir pirmā prioritāte. Es domāju, ka jūs programmai jābūt ir eh, proaktīvākai, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar jauniešiem. Nepietiek ar deklarācijām un solījumiem. Šie jaunieši nejūtas pietiekami droši. Viņiem apkārt viss brūk, ekonomiskā krīze ir visapkārt, viņi jūtas bezspēcīgi. Milzīgs ir bezdarbs daudzās dalību valstīs. Jaunieši baidās skatoties Eiropu un Eiroskepse pieaug. Patiecībā ar Lisabonas līgumu nesaistās nekādas problēmas, bet ikdienā mēs redzam daudz un dažādas sadursmes. Uh, Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, bet Celikundze, jūs pārkāpāt jums atvēlēto runas laiku, tādēļ es izslēdzu jums mikrofonu. Bovis kungs, divas minūtes. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Start again. Godātais priekšsēdētā kungs, man jūsu valsts simbolizē divi cilvēki, Francis Kafka un Jans Palaks. Abi simbolizē cīņu pēc brīvības un demokrātijas. Abi parādīja to izmisumu, sāpes un ziedojumu, kas ir nepieciešama, lai šī cīņa beigtos veiksmīgi. Es domāju, ka tādēļ jūs būsiet īpaši tālredzīgs risinot problēmas un konfliktus Gazā. Jūs sapratīsiet Gazas un Izraels iedzīvotāju sāpes un bailes. Es ceru, ka jūs izdarīsiet visu, kas būs iespējams, lai pārtrauktu bruņoto konfliktu. Jūs varēsiet sniegt roku arī Amerikas prezidentam, vienojoties par tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas. Jūs uh, viņu arī iepazīstināsiet ar Kopenhāgenes secinājumiem. Uh, šī parlamenta likumdošanas aktu skaits vairs nebūs tik liels, bet jūs, tad tie tiks pieņemti jūsu laik, jūsu prezidentūras laikā. Pilsoņu uh, veselības jautājums ir viens no jūsu prioritāts jautājumiem. Zināšanas ir svarīgāks nekā nekas medicīnas jomā. Eh, runa ir arī par garīgo veselību. Man ir bijis tā iespēja atbalstīt reformas Čehijas republikā attiecībā uz veselības aprūpu tieši garīgo slimību jautājumā. Tā ir li liela problēma ne tikai jūsu valstī, bet visā Eiropā. Es gribētu vēlreiz atgādināt jums jūnija noteikums. Mēs toreiz izstrādājām garīgās veselības paktu Eiropas Savienībai, tā vadlīnijas. Es ceru, ka šīs jautājums parādīsies jūsu darba kārtībā, jo pagaidām tas tur nav. Es domāju, ka mūsu visu uzdevums ir šos te viegli ievainojamos cilvēkus mūsu sabiedrībā tomēr pasargāt. Viņiem nepieciešams mūsu atbalsts. Es ceru, ka jums veiksies šajā darbā. Lielas paldies Bovis kungam, un tagad aicināšu izteikties Piņor kungu. Pragnę rozpocząć od wspomnienia sprzed 21 lat. Godātais priekšsēdētāja kungs, atgādināšu notikumu pirms 21 gada. Polijā un Čehijas republikā opozīcija tikās Karkanošē, kas ir pilsēta uz Čehijas-Polijas robežas. Čehijas republika ir pirmā austruma Eiropas valsts, kas uzņems prezidentūras lomu. Tā ir līdzi nāk arī zinām daļa atbildības. Čehijas republika, kā prezidējošā valsts, ir uzņēmusies um, tādas valsts lomu, kura savulaik ir palīdzējusi nojaukt dzels priekškaru un veidot demokra demokrātiju. Jums ir ļoti liels intelektuālais mantojums. Jūs nosaucāt daudz prioritātes, viena no tām Lisabonas līguma ratifikācija un ārpolitikas stiprināšana. Eiropas ārpolitikas stip stiprināšana ir ļoti svarīga, lai jūs izstrādātu stratēģiju arī transatlantiskajām attiecībām. Uh, ņemot vērā vēlēšanu rezultāts Amerikas Savienotajās valstīs, gribētu novēlēt eh, Vāclavam Havelam arī drīz izvesļošanos. Paldies! Nākamais runātājs Breičkungs. Paldies! Čehijas prezidentūra izteica gatavību iejaukties tad, kad sarunas ar Horvātiju pēkšņi apstājās, es gribētu atgādināt, ka ikvienai kandidātu valstī jāiesniedz autentiski dokumenti. Ja šie dokumenti nav autentiski, tad iesniedzējiem tas ir jānorāda. Horvātija iesniegtajos dokumentos neteica, ka robeža, e, ko viņi ir piedāvājuši šajos iesniegtajos dokumentos, vēl nav nosprausta. Tas nav autentisks, ticams dokuments, tā ir patvarīga noteikta robeža. Pastāv divpusējs strīds starp divām kaimiņu valstīm, kas ir draudzīgas un starp kurām ir lieliska sadarbība, taču šis strīds ir jāatrisina. To es gribēju jums norādīt. Tas nav tikai tāda Slovenijas iegriba, nē, tā, tas norāda uz, Slovāk, uz Horvātijas eh, labās gribas trūkumu. Viņiem ir jāiesniedz dokumenti saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem. Uh, Kāds ir iespējamais risinājums? Ir bijuši vairāki priekšlikumi, esmu pārliecināts, ka Čehijas prezidentūra meklēs vispiemērotāko risinājumu. Iespējams, viens no risinājumiem ir tāds. Horvātijai ir jāiesniedz valdības lēmums un paskaidrojums, ka šīs robežas ir tikai pagaidu robežas, kas pastāv šobrīd, es domāju, ka tas būtu labs pirmais solis, pēc kura mēs pamazām varētu virzīties tālāk un ļaut Horvātijai iestāties Eiropas Savienībā, kas ir visu mūsu interesēs, ieskaitot arī Sloveniju vēlu, eh, Čehslavā, Čehijai veiksmi prezidentūras uh, lomā. Paldies! Paldies, Fābra kungs, vienu minūti. Snesla se na hlavu předsedy rady kritika, já se umyslně nepřidám Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti daudz jūs kritizējat mūsu prezidentu. Čehu pasakās parasti ir karalis, kurš ir ļoti gudrs un kurš reizēm kaut ko nav sapratis. Tas ne, tomēr nevarētu attiekties uz šās dienas skatījumu. Tomēr, manuprāt, mūsu eh, ministra prezidents turēs savu vārdu. Mēs esam bijuši draugi 20 gadus, un dalība Eiropas Savienībā tik tiešām ir e, eh, nodrošinājis to, ka viņš ir ļoti izaudzis, viņa personība ir augos. Es eh, ticu, ka kāda nu būtu mana valsts, tāda tā ir, un Ja, vi... Runātājs tiek pārtraukts nākošais runātājs Plečtīnas, ka uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, darbie draugi, savas runas iesākumā es gribētu ar gandarījumu atzīmēt to, ka Čehijas republika pašā savas republika, prezidentūras sākumā norādītās šaubas, kāds varēja rasties par to, ka jauna dalība valsts uzņemsies Eiropas Savienības e, prezidentūru. Čehijas, e, Čehija parādījusi, ka tā var strādāt tādās sarežģītās situācijās kā gazas konflikta laikā vai, vai e, Krievijas gāzes piegāžu problēmu laikā, un Es gribētu augsti novērtēt premjerministra Topolāneka iesaistīšanos sarunās ar Krieviju un ar Ukrainu. Premjerministra kungs Slovākija vēl nesaņem gāzi, tāpēc tai ir vēl aizvien nepieciešama jūsu aktīva palīdzība. Eiropas Savienībai nepieciešama aktīva enerģētikas politika. Francija ir uzsākusi savu prezidentūru ar konfliktu starp e, Gruziju un e, Krieviju. Es esmu pārliecināts, ka laiks ir pienācis e, mācīties no šiem notikumiem, ir jāidentificē tās jomas, kurās Eiropas Savienība ir atkarīga no Krievijas, un tās jomas, kurās Krievija ir atkarīgi no Eiropas Savienības. Attiecības ar Krievi ir ļoti svarīgas, tomēr mēs nevaram pieļaut to, ka Krievi izmanto gāzi kā politiski ieroci. Mums ir jādomā par enerģijas avotu diversifikāciju un par Nabuko gāzes vada celtniecību. Premjerministra Slovākija ir ļoti īpašā situācija šobrīd. Un mēs domājam, un mēs ceram, ka jūs esat mūsu sabiedru, uh, sabiedrotais eh, strateģisko lēmumu pieņemšanā. Tāpēc arī es gribētu lūgt Barozo kungam. Vēl aizvien ir zinām iebildumi ieviest brīvu personu pārvietošanos. Es gribētu, lai Eiropa būtu pilnīgi bez jebkādām barjerām. Eh, paldies! Un nākošais runātājs eh, Kotereč uz vienu minūti. Premjer, ako bivali krajan, vas potešenim vitam na pūģi Eiropas. Priekšsēdētājs, kā e, Bijušais jūsu e, valsts iedzīvotājs, es sveicu jūs prezidentu, e, prezidenta amatā. Es domāju, ka netiks atstāti novārtā sociālie aspekti. Un tad, kad es uh, vēroju eiro ieviešanas ceremoniju Slovākijā, tad mēs eh, daudz domājam par tuvāku integrēšanos. Un es arī ceru, ka jūs, jūs eh, panāksiet eh, Lisabonas līguma ratificēšanu Čehijas republikā bez šī līguma ļoti daudz ko būs grūti ieviest, un ja mēs vēlamies būt par nozīmīgu spēlētāju pasaulē, tad mums tas ir jāapzinās. Un arī vēl viens ļoti nozīmīgs pasākums jūsu prezidentūras laikā būs Eiropas vēlēšanas un šajā gadījumā arī jūsu valdība var būt ar ļoti nozīmīgu lomu. Mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ļoti daudz kolēģi lūdza vārdu brīvajā mikrofonā. Un tikai pieci runātāji varēs izteikties vienu minūtu katram. Kellankungs ir pirmais premjerministra. Es gribētu izteikt sirsnīgu Igaunijas atbalstu jūsi, jūsu prezidentūrai. Palielināt, augstā, paaugstināt konkurētspēju ir labākais līdzeklis krīzes risināšanā, balstoties uz četrām pamatbrīvībām. Es atbalstu jūsu domu par to, ka pilnībā ir jātīsta austrumu partneru attiecības. Mēs saprotam, cik svarīgi ir iesaistīt tādas valstis kā Ukraina un Gruzija tiesiskuma un demokrātijas telpā. Pagājušā gada septembrī Eiropas parlaments aicināja atzīmēt 23. augustu kā komunismu upuru pie, un nacismu piemiņas dienu. Un mēs paļaujamies uz to, ka uzņēsimsities vadību, lai visas 27 valdības sāk šo datumu atzīmēt sākot ar nākamo gadu. Tāpat arī es sagaidu to, ka tiks panākts Eiropas kopīgs izvēr, izvērtējums komunismu un totalitārismu režīma uh, Eh, noziegumu, noziegumiem. Nā, eh, es atgādinu, kā tikai viena minūte katram. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Ekonomika, enerģētika Eiropas un Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības lozungs. Eiropas pilsoņi gaida to, ka Eiropas institūcijas tās pasargās no krīzes un uzlabos viņu dzīves kvalitāti. Ekonomikas attīstības plāns Eiropas Savienībām paaugstināt ir eh, energoefektivitāte un energo pie, piegāžu drošība ir prioritātes, un es gribētu uh, Eh, lūgt un aicināt Čehijas prezidentūru, lai uz nākamajām vēlēšanām mēs esam apliecinājuši to, ka mums ir politiskais redzījums, politiskā grība un mūsu eh, apņemšanās Eiropas eh, pilsoņu priekšā. Tāpat arī es gribētu nu, nu, pārliecināt jūs, ka Eiropas parlaments un komisija atbalstīs jūs šo direktīvu, šo prioritāšu ieviešanā. Un ka to nodrošināšana ir jāsasniedz eh, Čehijas prezidentūras laikā. Paldies! Un nākošais runātājs Macākis uz vienu minūti. Pēc eh, tam, kad jūs esat pieredzējusi Krievijas eh, komunismu pagātnē, jūsu valsts ir eh, nonākusi otrā galējībā akli paklausot savienotajām valstīm. To apliecina ne tikai situācija ar Lisabonas līgumu ar gāzu, bet arī jūsu valdības attiekšanās izvietot amerikāņu pretraķešu vairogu savā valstī. Šāda situācija ir visai aizdomīga Eiropas e, drošībai. E, premjerministra kungs, jūsu valsts ir Eiropas Savienības un nevis Savienoto valstu sastāvdaļa, un amerikāņu satelītu valstīm nav vietas mūsu Savienībā. Jums ir jāpieņem lēmums vai nu Eiropas Savienība vai Savienotās valstis. Jūs nevarat dzīvot abās vietās. Paldies. E, paldies, Macākis kungs, un lūdzu zālē uzvesties klusāk. Nākamais runātājs Petrovska kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, eh, Prezidenta priekš, eh, priekšsēdētāji. Čehijas prezidentūra ir pirmā pēc daudziem gadiem E, kurā e, nav ratificēta konstitūcija, jeb tagad tā saucamais Lisabonas līgums. Es esmu ļoti gandrīz, ka tiek e, respektēta demokrātija un vienbalsīguma princips Eiropas Savienībā. Čehijas prezidentūra ir norādījusi to, ka virs e, cīs uzmanību uz nozīmīgiem jautājumiem, kā piemēram enerģijas piegāžu drošība. Tomēr ir jāatzīmē eh, jau paveiktais attiecībā uz Ukrainas Krievijas gāzes krīzi. Protam, krīzi, protams, sešu mēnešu laikā nevar sasniegt visus mērķus, tomēr jau pirmās nedēļas ir pierādījušas to, ka jūs varat strādāt ļoti efektīvi, neraugoties uz atsevišķu eh, šo parlamenta pārstāvju negatīviem izteikumiem. Pēdējais runātājs Tovānov kungs uz vienu minūtu lūdzu zālē izturēties klusi. Stovanov. Stovānov kungs, pēdējais runātājs, Stojanovs, priekšsēdētājs sev pārlabo. Paldies, priekšsēdētāji. Es dzirdēju to, ka Briselē, Čehijas prezidentūras laikā, e, notiek e, notiek ļoti nepieļaujamas lietas, Eiro, un tas nesaskana ar Eiropas vērtību kritērijiem. Un a, tāpat arī tie, kas šīs darbības ir veikuši, ir jāsauc pie atbildības. Τελείωσαν εδώ οι παρεμβάσεις. Η Un mēs esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras beigām. Lūdzu, izturieties e, klusi. Premjerministra Stopolānieks padoms vārdā jums tiek dots vārds. Paldies par doto vārdu. Noslēguma uzrunas sākumā es gribētu visiem pateikties par izteiktajiem viedokļiem Jūs ļoti laipni mani uzņēmāt, pat laipnāk nekā es cerēju. Es gribētu teikt, ka prezidentūras laikā un es kā prezidentūras priekšstādētājs cieši sadarbošos ar parlamentu un ar komisiju. Pirmās divas nedēļas jau ir parādījušas, ka pastāvīgs ikdienas kontakts ne tikai ar Barozo kungu, bet ar visu komisiju spēja nodrošināt to, ka mēs varam strādāt kopā vienotā garā, lai risinātu īpašs un konkrētas problēmas. Es gribu pateikties Barozo kungam par šo ciešo sadarbību. Pirms ierašanās šeit es apsolīju nestāstīt jokus. Un es gribētu, lai jūs saprastu vienu joku, ko es teicu, bet kurš, kuru īpaši nesaprata. Es eh, mēģināšu pastāstīt šo joku. Lisabonas līgums var būt mantra, un Lisabonas līgumu var uzskatīt par instrumentu. Tas ir kā instruments, ar kuru mēs varētu panākt Eiropas Savienības labāku funkcionēšanu. Nekādā gadījumā to nedrīkst uzspiest. Eiropas Savienības dalību valstīm ir savi instrumenti un noteikumi, kā panākt līguma ratifikāciju. Pārakstot līgumu, es nepaziņoju to, ka es varētu ietekmēt Čehijas parlamenta pieņemtos lēmumus protams, ka var ietekmēt arī īrijas tautas pieņemto lēmumu. Lisabonas līgumu nevar uzspiest cilvēkiem. Es uzskatu, ka šis līgums ir nepieciešams, jo tas palīdzēs Eiropas Savienībai labāk darboties. Es par to jau esmu diezgan izteicies. Man patīk tas, ko teica Kelapkungs, un es gribētu izmantot arī Čerčila teikto, kas ļoti labi pierāda, par ko mēs runājam. Ne, vairāk krīzes nevar parādīt, parādīties, jo pietiek ar šīm krīzēm. Pirmo divu nedēļu laikā mēs jau esam saskārušies ar krīzi. Tieši tāpēc mēs esam noteikuši savas prioritātes. Mēs ļoti labi gatavojāmies prezidentūrai, jo sākām risināt problēmas jau decembra vidū, kad eh, vēl bija Francijas prezidentūra. Es diemžēl nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet es gribu norādīt uz vispārējo pieeju problēmu risināšanai, piemēram, uh, par cilvēku tirzniecību un bērnu tirzniecību un tā tālāk. Joprojām parlamentā notiek diskusijas par brīvības un drošības līdzsvaru. Es uzskatu, ka likumdošanas plāns saistībā ar padomes lēmumu par cilvēku tirzniecību ir jāpātrina, un mēs esam gatavi to darīt. Ir notikušas plašas diskusijas par Nabuko projektu. Mums ir jāsaprot, ka Nabuko varētu aizvietot citus tranzīta ceļus tikai tad, ja ir alternatīvi resursi. Runājot par krīzi Ukrainā, Zaleņets kungs jau skaidri pateica, ka šī ir ģeopolitiska problēma. Ja mēs nespēsim dot iespēju Ukrainai veiksmīgi risināt iekšējās problēmas, un ja mēs neietekmēsim spēlētājus gāzes tirgū, tad mēs varētu pazaudēt Ukrainu šajā spēlē. Uh, Šīs, protams, ir ģeopolitiskas problēmas. Mums ir svarīgi zināt, vai šī ir īstermiņa krīze, vai arī jāizdara lielāks spiediens uz Nord Stream projektu. Protams, ka Ukraina varētu nosvērties uz rietumiem, bet jāsaka, ka šī nav īstermiņa problēma un tai nebūs īstermiņa risinājums. Tad tika uzdots jautājums, vai Eiropai jābūt liberālākai un sociālākai. Es mēģināju teikt joku par šo jautājumu. Es gribu teikt, ka tā būs liberāla, konservatīva Eiropa, pēc kuras mums jātiec, un es apsolu, ka šis bija pēdējais joks, ko es izteicu mums ir jārunā arī par eiro ieviešanu Eiropas Savienības dalībvalstīs no 1. novembrī šajā gadā. Čehijas prezidentūra paziņos par eiro ieviešanu Čehijas republikā. Mūsu valsts jau ir izpildījusi lielāko daļu Māstriktas noteikumu. Mēs, protams, varam apsveikt Slovākijas kolēģus, ar eiro ieviešanu. Protams, ka mums ir jāņem vērā arī stabilitāte un izaugsme. Runājot par izaugsmi, mums ir jāņem vērā arī daudzi kritēriji, kas ir jāievieš. Mēs nedrīkstam izvairīties no noteikumiem, ko Eiropas Savienība ir pati noteikusi. Un šie noteikumi Eiropas Savienībā ir saistoši. Protams, ka mēs uzstāsim uz direktīvu ievērošanu, kas attiecas uz valsts palīdzību un ekonomisko konkurenci. Protams, ka ir jārunā arī par kvalitāti. Es gribētu izteikt komentāru par Eiropu bez šķēršļiem, bez barjerām. Šim moto ir trīs nozīmes. Ekonomiskā nozīmē tas nozīmē šķēršu likvidēšanu, kas pastāv ekonomikā te ir jārunā arī par intelektuālo dimensiju. Šķēršļi un barjeras ir jālikvidē arī cilvēku prātos, un mums ir jārunā arī par protekcionismu, Eiropas ekonomiku un globālo ekonomiku, kas ir instrumenti, ko mēs varam izmantot, risinot globālo finanšu un ekonomisko krīzi. Un vēl viena piezīme par jautājumu, kas man pašam ir ļoti tuvs. Vaclavs Hovels pašlaik ir uh, slimnīcā un viņš ir nopietni slims. Viņš ir cilvēks, kas ir kļuvis par mūsu pirms un pēc novembra orientācijas simbolu. Viņš simbolizē dzels priekškara krišanu. Viņš bija pirmais eh, Čehijas pārstāvis, kas runāja Eiropas parlamentā, un mēs visi gribam vēlēt viņam ātru atveseļošanos. Pár reakcí zcela konkrétních na poslance. Vēl pāris vārdu, lai atbildētu konkrēti Um, dažu deputātu jautājumiem. Raučeka kungs izteicās uh, ļoti aizkustinoši, un 15 gadu laikā es varētu minēt vairākas problēmas, ar ko valstis ir saskārušās, ir ja tīpaši prezidējošās valstis. Piemēram, kad Māstriktas līgums tika pieņemts, pastāvēja vairākas problēmas Beļģijā. Notika arī iekšēja politiskā krīze Amsterdamas līguma pieņemšanas laikā. Um, Vācijas prezidentūras laikā, tajā laikā Šrēderkungam bija daudz problēmu, kas bija jārisina. Eiro ieviešanas laikā, Spānijas prezidentūras laikā arī bija daudz problēmas, ko vajadzēja risināt, tāpēc nevajadzētu uztraukties par Čehijas iekšējām problēmām, kam nebūs nekādas ietekmes uz Čehijas prezidentūru. Tālāk runājot par atomenerģiju, te ir jārunā arī par zaļo un konservatīvo uzskatiem. Mēs negribam uzspiest rezultātus pilnīgi nevienam. Mēs noturēsim atomenerģētikas fórumu Bratislavā, cerot, ka mēs varēsim sākt jaunas diskusijas par iespējām un riskiem un iespējām. Mēs gribam no, novērš šo tabū par šo attiecīgo jautājumu. Kāpēc prezidents Fico. Mēs zinām, ka daudzās valstīs ir problēmas, un mēs zinām, ka ir valstis, kas simtprocentīgi ir atkarīgas no gāzes, kas plūst caur Ukrainu, Slovākiju ir ierobežojusi ražošanu daudzās rūpnīcās, un šī valsts saskaras ar problēmām katru dienu, un es uzturu kontaktus ar Fico kungu par pašreizējo situāciju mēs zinām, ka mums ir jāstrādā gan ar Ukrainu, gan ar Krievijas Gazprom, un es ceru, ka turpmākie pasākumi būs efektīvāki un daudz stingrāki. Čehijas prezidentūra ir jāmeklē jauni instrumenti, kas ļautu risināt problēmas. Tehnoloģiskos procesos tiek minēta gāze, un gāzes piegāde tiek bieži vien apturēta. Tika minēts arī Balkānu jautājums Mans kolēģis Petra Kungs arī ir iepazinies ar problēmām, kas pastāv šajā reģionā. Pirms iestāšanās procesā arī ir jārisina vairākas problēmas, kam jau ir ietekme uz pirms iestāšanās sarunām. Tieši tāpēc ar abiem prezidentiem un premjerministriem ir jāuztur sarunas, un es pats personīgi došu savu ieguldījumu robežu problēmu risināšanā starp Sloveniju un Horvātiju. Es gribētu teikt vēl daudz ko vairāk, bet es negribu jūs šeit pārāk ilgi aizkavēt es gribu dot jums iespēju turpināt diskusijas. Un visbeidzot, es gribu pateikt, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam iespēju būt par nāciju kopienas dalībnieci un arī piedalīties to vērtību dalīšanā, kuras uh, Mēs atzinīgi vērtējam jauno 89. gada un mēs ar prieku uzņemamies Eiropas Savienības prezidentūru. 80, tie cilvēki, kas 89. gadā bija arī kopā ar mums, ļoti atzinīgi vērtē iespēju iesaistīties brīvās diskusijās, jo uh, Mēs zinām, ka pastāv ļoti daudz problēmu, bet pateicoties brīvām diskusijām, mēs varam identificēt šīs problēmas un tās risināt. Demokrātija ir vienlīdzīga ar diskusijām. Un es gribētu to visu turpināt tādā pašā garā. Es uzskatu, ka mums uh, būs brīvas diskusijas. Uz tikšanos nākamreiz. Paldies! Es gribētu aicināt deputāts ievērot zālē klusumu, jo tagad došu vārdu Eiropas komisijas prezidentam Barozo kungam. Godātā priekšsēdētāja kundze, padoms priekšsēdētāja kungs, augstgodātie deputāti. Es domāju, ka debats bija ļoti interesantas. Mani priecē kopējā izpratne par izaicinājumiem un vispārējais atbalsts, kas tika sniegts Čehijas prezidentūrai. Es vēlreiz gribētu atkārtot vēlmi sadarboties konstruktīvi, efektīvi ar vislabākajām vēlmēm un nodomiem, jo Čehijas prezidentūras veiksme būs arī Eiropas veiksme. Daži no runātājiem pasvītroja, ka šī ir pēdējā prezidentūra pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Domāju, ka ir ļoti būtiski, lai šomēnešu laikā mēs visi parādītu to, cik svarīgas ir visas Eiropas Savienības iestādes mūsu pilsoņu labklājībai un solidaritātei. Domāju, ka ir ļoti svarīgi noraidīt viņiem šo signālu. To izdarīt nevar tikai Eiropas iestādes viens pašs vai tikai dalību valsts viens pašs. Nē, mēs to varam darīt tikai kopā partnerības gaisotnē. Šo mēnešu laikā būs ļoti svarīgi nu, likt pamatus Eiropas tālākajai attīstībai un arī pilsoņu cieņai pret mūsu iestādēm. Uh, Es labprāt atbildētu uz dažiem konkrētiem jautājumiem, kas man tika uzdoti deputātu runu gaitā Pirmkārt par enerģētiku. Jā, ir steidzami jāpārskata gāzes drošības direktīva. Eiropas komisija to jau ir teikusi, prezentējot mūsu strateģisko pārskatu par enerģētiku novembrī. Šobrīd mēs strādājam pie likumdošanas priekšlikumiem, kurus piedāvāsim parlamentam un padomē pēc iespējas tuvākā nākotnē. Jā, jums taisnība ir nepieciešams vairāk solidaritātes un vairāk progresa energodrošības jautājumos Eiropā. Tieši tādēļ ir tapis mūsu enerģētikas pārskats, kurš tiks jums prezentēts ļoti drīz. Es atvainojos nesen, saka priekšsēdētājs. Gribētu izmantot vēlreiz šo iespēju, lai aicinātu visas dalību valsts un Eiropas iestādes strādāt aktīvāk izmantojot tos mehānismus, ko piedāvā Eiropas energosolidaritāte jau šobrīd. Jā, ir nepieciešams vairāk investīciju infra infrastruktūrā, savienojumu izveidošanā un energoefektivitātes jautājumā. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs 5 miljārdus eiro, kas komisija kopienas budžetā ir jau paredzēti, tiktu izmantot. Es gribētu aicināt Eiropas parlamentu, Čehijas prezidentūru to darīt praksē pēc iespējas drīzāk. Jā, tik tieši noteikti ekonomiskai izaugsmai ir jānotiek tikai saskaņā ar vidēji draudzīgiem priekšlikumiem. Mūsu priekšlikumi jau ir izstrādāti. Mēs vēlamies struktūru fondus izmantot tieši šim nolūkam un straujāk nekā līdz šim. Ir nepieciešams lielāks finansējums finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai un starpsavienojumu veidošanai, izmantojot dalību valstu st ekonomisko stimulu programmas. Mēs orientēsim attīstību šajā virzienā saskaņā ar Eiropa padomas secinājumiem pagājušā gada decembrī. Gribētu teikt arī sekojošo. Izkļūšana no šīs ekonomiskās krīzes un uzveš, Eiropas uzvešana atpakaļ uz ceļa nozīmēs to, ka mums ir nepieciešams ievērot kopienas noteikums par vienlīdzīgām iespējām. Eiropai arī turpmāk ir jāveicina gan vīriešu, gan sieviešu dalība tautsēmniecībā, jāpalīdz viņiem apvienot profesionālā un ģimenes dzīvi. Pāris vārdus par Lisabonas līgumu, ko daudz no jums pieminēja. Šis līgums šobrīd vajadzīgs nekā jebkad agrāk. Tas jāratificē visām dalību valstīm. Jā, mums noteikti ir jārespektē dalību valstu individuālajie ratificēšanas ceļi. Taču, kad valdība valsts vārdā paraksta līgumu, tad tas ir svinīgs solījums ieviest šo līgumu. Thank you. Spoke... Daudz deputāti runāja par Čehijas prezidentūru un par tās svarīgo lomu taisnību. Daži no jums, Nasauer kungs, Broka kungs un citi, pieminēja to, ka tas, ka šeit šobrīd ir Čehijas prezidentūra, jau pats par sevi ir nozīmīgs fakts. Tik tiešām ir pirmā reize, kad bijusie Varšavas pakta valsts uzņems prezidējušās valsts atbildību. Jūs vadāt padomas darbu. Tas ir milzīgs panākums 20 gadus pēc tam, kad ir kritis dzelzs priekškars, Čehijas republika prezidē uh, Eiropas Savienību, vada padomas darbu, premjerministrs Topalāne kungs, vicepremjers, visi jūsu ministri ir ļoti atbildīgos amatos, un es jums pilnībā uzticos. Un visbeidzot, es gribētu dalīties pieredze no pagājušā gada Portugāles prezidentūras laikā kopā ar Portugāles premjeru Sokratis kungu es devos uz Citau, kas ir uz robežas starp Čehijas republiku, Poliju un Vāciju. Šajā pilsētā es redzēju, ka Topolanek kungs bija ārkārtīgi aizkustināts. Viņš tiešām dziļi izjut šo mirkli. Tā bija svarīga robeža, kas sadalīja di Eiropu divās daļās. Tagad šīs robežas praktiski vairs nav. Cilvēki var brīvi pārvietoties starp visām šīm trim valstīm valstīm. Tas ir milzīgs sasniegums, domāju, mums jālepojas ar to. Es tik tiešām no sirds ticu, ka ir svarīgi aizstāvēt mūsu vērtības, veiksmīgi novadot šo prezidentūru. Daži no jums teica, Čehijas republikas veiksmi ir ļoti svarīgi, jo tā ir maza valsts. Nu atvainojiet, Čehijas republika nav maza valsts. Pat salīdzinot ar citām Eiropas valstīm tā nav maza. Reizēm tas ir kaut kāds mazvērtības konflikts, uz, eh, komplekss uzskatīt dažas no mūsu dalībvalstīm par mazām. Godātie deputāti, gribētu teikt, atgādināt to, ko teica Pols Andrijs Pāks, viens no Eiropas dibinātājiem. Viņš teica tā, Eiropas Savienībā vairs nav mazu un lielu valstu. Visas valstis ir nelielas problēma ir tāda, ka dažas no šīm valstīm to vēl nav pamanījušas. Kad mēs apskatāmies uz pārējo pasauli, mēs redzam, cik spēcīga ir Amerika aizsardzības tehnoloģijas jautājumos. Mēs redzam, kādas ir viņa dimensijas. Mēs redzam, cik milzīga geogrāfiski ir Krievijas teritorija, cik milzīga ir Ķīnas, Indijas teritorija. Tad pasakiet, kura ir tā viena lielā valsts Eiropā? Eiropā vairs nav nevienas lielas valsts. Visas ir varenas, jo tās ir cieņas pilnas valsts. Eiropas komisijas acīs ikvienai dalību valstī ir vienāda cieņa un vienāds svars. Ja mēs gribam būt lieli pasaulē, mums jābūt vienotiem, mums jāizstāv savas iestādes mēs strādājot kopā padarīsim šo pasauli savādāku un labāku. Tādēļ mums ir nepieciešams Lisabonas līgums, kopīga energopolitika, spēcīgas iestādes. Es sniedzu visu savu atbalstu Čehijas prezidentūrai, kurai arī jābūt spēcīgai. Paldies! Thank you, Mr. President. Paldies komisijas priekšsēdētājiem. Uh. Godātie deputāti, līdz ar to debatas ir beigušās, tās bija garākas nekā paredzēts, taču es domāju, tās bija ļoti svarīgas un ārkārtīgi interesantas no saturiskā viedokļa.